So, kolēģinu un kolēģinu, wir fangen an. Godāmie kolēģi, lūdzu, sāksim darbu. Es vēlētos sveikt eh, divus kolēģus, kas, pie, kas arī piedalās šajā sanāksmē. Vēlētos apsveikt Van Landena un Van Dālena kungu, kungus bet jebkurā gadījumā ir 5 minūtes pāri 9, un mums ir jāsāk strādāt, jo šodien mums ir ļoti plaša darba kārtība paredzēta. Es vēlētos norādīt, ka šodien eh, mēs varam klausīties tulkojumu visās valodās, izņemot igauņu un maltiešu valodas. Tāpat arī ir pieejams tulkojums horvātu valodā. Eh, tas būs pieejams trešdienas pēcpusdienas sanāksmē. Es vēlētos arī norādīt, ka 20. 8. datumā, tas ir trešdien, šodien, notiek uh, darba grupas sanāksme. Tā notiks no 12.30 līdz 14.45. Uh, Tā notiek pēc, uh, PHS ēkā PC305 sanāksmē, un to vadīs um, telpā, un to vadīs Peterles kungs. Uh, Šodien arī pie mums būs apmeklētāja grupa, tas ir trešais paziņojums, un šī apmeklētāja grupa ir astoņi žurnālisti, kas pie mums ieradīsies pēcpusdienas sanāksmē, tātad no 15. līdz 18.30. Viņus ir uzaicinājusi Hībneris kundze. Rīt pie mums ieradīsies trešā un ceturtā studiju gada studenti. Um, Tos ir uzaicinājis eh, Leo Vārdens no Nīderlandes. Tāpat arī desmit praktikanti no Sanko ģenerāla direktorāta būs pie mums eh, šodien pēcpusdienā un rīt. Ceturtais paziņojums. Eiropas parlamenta Dienvidu Āzijas delegācija mūs ir uzaicinājusi rītdien 29. novembrī uh, pulkstens 11.30 uz vienu stundu piedalīties viņa sanāksmē, kur būs runa par COP18 konferenci. Ir paredzēta viedokļu apmaiņa, un es zinu, ka rīt ir arī paredzēts balsojums. Būtu ļoti labi, ja no visām politiskajām grupām ierastos vismaz viens deputāts, lai piedalītos diskusijās par šo tematu. Tad eh, tagad mēs varētu pievērsties darba kārtības pieņemšanai. Es domāju, ka eh, nekādi grozījumi nav paredzēti. Iespējams, ka rītdien eh, mums būs jāveic kādi grozījumi. Tāpat arī mums ir jāapstiprina protokols, un tad mēs varam pievērsties ceturtajam darba kārtības punktam - citas konferences sagatavošana. Šodien pie mums ir ieradies viesis Sanklona kungs. Nu, viņš eh, tūlīt arī uh, pastāstīs par uh, pašreizējo situāciju, tieši tāpēc ilgi nekavēšos un uh, ar prieku došu jums vārdu, lai izklausītu, kas jums ir sakāms. Sirsnīgi sveicu mūsu jūsu sanāksmē, lūdzu, jums vārds. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Labrīt visiem! Lielas paldies arī, ka uzaicinājāt mani eh, piedalīties jūsu diskusijās šorīt. Es vēlētos arī izteikt eh, pateicību no citas sekretariāta puses par lielo atbalstu, ko Eiropas Savienība sniedz mūsu konvencijas īstenošanā. Individuāli no katras dalībvalsts puses, bet arī es vēlētos pateikties par Eiropas komisijas sniegto atbalstu. Nākamgad martā notiks 16. Eh, un 18. Mm, pušu konference, un eh, vienlaicīgi tā būs arī 40. gada diena, kad eh, tika pieņemta mūsu konvencija. Tā tika pieņemta 1973. gadā. Tā tika pieņemta Vašingtonā. Toreiz konference saucās Pasaules dzīvās dabas konference. Dažās valstīs īstenībā citas konvencijas sauc šiem sludēju par Vašingtonas konvenciju. Mūsu nākamā tikšanās martā būs ļoti nozīmīga, ka mēs eh, cīnīsimies par vairāku sugu iespējām izdzīvot eh, dabā. Pašlaik mēs pieredzam eh, vissmagākos malu medniecības gadījumus attiecībā uz ziloņu kālu. Šī situācija ir ļoti smaga, tādu neesam pieredzējuši pēdējo 20 gadu laikā tāpat arī eh, ļoti apdraudēts ar Āfrikas degunradzes. Pagājuši, kad 449 degunrēģi tika nomedīti Dienvidāfrikā. Agrāk eh, šo degunrēģu skaits bija tikai pāris desmiti. Atcerēsimies, ka pašreizējā situācija nav ilgspējīga, mums vajadzētu vērsties pret šīm tendencēm. Mēs zinām, ka pašlaik eh, malu medniecība ir kļuvusi profesionāla noziedznieki iesaistās šajās aktivitātēs, tāpat arī dažādi dumpinieki un nelegālie militāristi piedalās šajās aktivitātēs. Arī Kenija uh, iet bojā reindžeri, cenšoties cīnīties pret malu medniecību. Tāpat arī privātpersonas vietēji iedzīvotāji nespēja vairs tikt galā ar šīm problēmām un īstenībā tiek apdraudēta pat pārvaldība un tiesiskā aizsardzība šajās valstīs. Uh, Tieši tāpēc nākamajā 16. kopu konferencē mēs centīsimies runāt, kā cīnīties pret šo sugu medīšanu. Mūsu darba kārtībā būs arī daudz citi svarīgi jautājumi. Mēs runāsim par dažādām jūras sugām, mēs domāsim par to, vai vairākas haizivju sugas nebūtu jāiekļauj mūsu konvencijā. Mēs redzam, ka citas sāk parādīties, kā sāk kļūt par viena no svarīgākajām konvencijām, kas aizsarga arī kokus sugas. Eiropas Savienība sniedz mums atbalstu, jo īpaši eh, palīdzot mums ar eh, tropiskās koksnes asociācijas palīdzību. Mēs domāsim arī par rajām, par sālsūdens un saldūdens rajām, un eh, pievērsīsimies arī koksnes jautājumiem. Tāpat arī mēs domāsim par definīciju ieviešanai no jūras, introduction from the sea. Šeit būs runa um, jo īpaši par uh, dažādām uh, haizivju sugām, jo tās parasti uh, dzīvo uh, dziļi jūrā. Mēs uh, centīsimies uzskaitīt dažādas jūras sugas, jo īpaši pievēršoties haizivju sugām. Uh, Tāpat arī mēs eh, domāsim par to, vai uh, globālā uh, vīdes iniciatīva arī būtu jāietver citas. Pašlaik uh, puses nevar lūgt palīdzību no globālā vīdes instrumentā, lai īstenotu citas konvenciju. Un uh, konferencē puses uh, sprīdīs par to, vai citas nevajadzētu šeit iekļaut vai nevajadzētu paredzēt iespēju tieši kontaktēties ar citas un mēģināt lūgt palīdzību citas īstenošanā. Tāpat arī mēs domāsim par to, kā tiek īstenoti mērķi, kas ir iekļauti bioloģiskās daudzveidības konvencijā, un arī mēģināsim nodrošināt sinerģiju starp visām pusēm, kas īsteno konvenciju. Īpašu uzsvaru mēs e, liksim arī uz konsorciju, kas cīnās pret noziedzību, uh, Uh, dzīvajā dabā. Tāpat arī mēs aicināsim Moitas Savienību un Pasaules banku sniegt atbalstu vēršoties pret noziedzību, kur ir iesaistīta dābā un dzīvnieku un augu sugas. Priekšsēdētāji, šī konference būs ļoti nozīmīga dažādu iemeslu dēļ. Ir iesniegti vairāki priekšlikumi iekļaut konvencijā jaunas sugas Tāpat arī mēs runāsim par ietveru, kurā konvencija darbojas. Ņemot vērā pašreizējo situāciju, kad malomedniecība pieaug un nelegālā tirzniecība ir eh, vērojama daudz lielākos apmēros nekā iepriekš, šī konference noteikti būs nozīmīga. Lielas paldies! Lielas paldies Kanlona kungam par ievadu šajā debatā. Konference notiks no 3. līdz 14. martām Bankokā, un ir skaidrs, ka šajā konferencē ir daudz, kas darāms. Parlaments uzdos mutisku jautājumu padomēji un komisijai, tāpat arī tiks gatavota rezolūcija par šiem jautājumiem. Šīs rezolūcijas eh, autori ir klāt, kā pirmajam eh, es došu vārdu Rihardam Sēveram, kurš pārstāv Delangiskungu. kungu. Delangis kundzei. Es atvainojos. Liels paldies priekšsēdētāji. Es pārstāvu šeit Esteri Delangi, kur diemžēl nevarēju šodien ierasties. Eh, es vēlētos pateikties Sanklona kungam par viņa teikto. Jā, patiešām, tad, kad mēs paskatāmies uz šiem eh, cipariem, tad ir skaidrs, ka daudzas sugas ir ļoti apdraudētas un mums noteikti ir jārīkojas. Tieši tāpēc ir svarīgi, ka uh, Eh, Eiropas parlamenta pārstāvji varēs piedalīties šajā konferencē, kas notiks nākamgad. Tieši tāpēc mēs arī aicināsim šos solījumus, kas parasti tiek pausti publiskajā telpā, izpildīt. Jo īpaši es vēlētos aicināt panākt caurdzmību lēmumu pieņemšanā. Mums skaidri vajadzētu parādīt, eh, kuras valstis iestājas par sugas iekļaušanu konvencijā. Tam visam ir jānotiek eh, atklāti un cauradzami. Pašlaik eh, reglamentā ir iespējams slēgtais balsojums, līdz ar to nav skaidri zināms, kurš par ko nobalso. Mums vajadzētu varbūt skaidri norādīt uz šīm vainīgajām valstīm, tātad nosaukt vārdā un nokaunināt. Uh, Tādējādi mēs varētu arī iesaistīt eh, publisko telpu un sabiedrību šo jautājumu risināšanā. Tāpat arī ir jādomā par finanšu līdzekļu piešķiršanu. Šādi finanšu līdzekļi ir vajadzīgi, lai mēs varētu turpināt veikt darbu. Īpaši gribētu pieminēt Mikkei ap Maika programmu, kur ir runa par uh, ziloņu kontrolēto nogalināšanu. Ir jāatcerās, ka pašlaik tiek aicināts eh, iekļaut eh, pārvietot ziloņus no pirmā pielikuma uz otro pielikumu, bet eh, neuzskatu, ka šāds priekšlikums būtu atbalstāms. Tāpat arī ir jāatcerās par valstīm, kurās ir šādas izņēmumā zonas vai ārkārtas zonas. Tāpat arī ir noteikti jādomā par ieviešanu no jūras. Uh, par tās definīciju. Galu galā mums ir jāatcerās, ka dzīve nāk no jūras, un tieši tāpēc mums nevajadzētu steigties, jo datu vēl nav pietiekami daudz. Ir jādomā arī par haizivīm un par to aizsardzību daudz augstākā līmenī. Es aicināšu arī ģenerāla sekretāru mūsu vārdā aicināt dalībvalstis piemērot pie, pietiekami augstus standartus. Galu galā mēs vēlamies mūsu bērniem atstāt eh, tādu planētu, kurā šīs sugas vēl ir spējīgas izdzīvot un arī izdzīvo. Liels paldies! Zebrekungam teica sociāldemokrātu vārdā, eh, izteiksies eh, Kādenbahas kolēģi kundze. Liels paldies! Es vēlētos pateikties par labo sadarbību. Es vēlētos Riharda Zebra teikto papildināt un teikt, ka uh, īstenībā esam saņēmuši ļoti spēcīgu lobēšanu. Ja ir runa par pašreizējās rezolūcijas aptvērumu, tad šķiet, ka tūkojums tika mazliet ierobežots. Uh, Noteikti, ka būs vēl iespēja izskatīt ļoti daudzus grozījumus, un līdz 5. decembrim vēl ir iespējams iesniegt papildinājumus un grozījumus, un es varu apgalvot, ka mēs noteikti tos ņemsim vērā. Lielas paldies! Paldies, priekšsēdētē kungs, un paldies arī par jūsu ievadvārdiem. Es um, arī vēlētos pateikties kolēģiem par um, brīnišķīgo sadarbību sastrādājoties šīs rezolūcijas ietveros. Un es gribētu arī pateikties Janai par, par brīnišķīgo ieguldījumu rezolūcijas veidošanā. Es neatkārtošu to, ko iepriekšējie runātāji jau teica, proti to, cik ļoti nozīmīga ir šī nostāja nākamgad konferencē un cik nozīmīgi tā ir um, koksnē un daudz jūras um, sugām, kā arī citiem jautājumiem, kurus um, jau minēja iepriekšējie runātāji. Es gribētu minēt um, arī to, ka malubeniecība ļoti pieaugusi pēdējo gadu laikā. Līdz ar to šeit mums ir runa par ārkārtīgi nopietnu problēmu. Ja agrāk um, runa bija par individuāliem gadījumiem, tad pašlaik runa ir par organizētu starptautisko noziedzību. Tāda pašlaik ir malametniecība. Tas nenozīmē, Tas nozīmē, ka mums ir jācīnās ar starptautiski organizētiem noziedzniekiem. Tas ir desmitiem miljārdu dolāru tirgus katru gadu. Tas ir ļoti apjomīgs tirgus. Un pirms trim nedēļām mani ārkārtīgi ietekmēja Hilarijas Klintones runa. ASV valsts sekretāre tātad izteicās par šo jautājumu, lai gan viņa nepārstāva vides vai jūrniecības jomu. Viņa uzsvēra to, cik ārkārtīgi nozīmīga pašlaik ir malumedniecības problēma. Ne tikai tāpēc, ka malumedniecība ietekmē vidi un pasauli, bet tā ietekmē arī drošību, tā ietekmē arī veselības jautājumus. Tad runa nav tikai par vides jautājumiem vai nevis par uh, sugu izušanu, bet arī par citiem jautājumiem. Līdz ar to es uzskatu, ka Eiropai arī pilnīgi noteikti būtu jānāk klajām ar um, vienot nostāju, lai nebūtu tā, ka tikai mūsu komisārs Patočniks cīnās ar um, malabeniecību un ši, ar to saistītiem noziegu, noziegumiem, bet lai arī citi komisāri, kā piemēram Eštonas kundze, iesaistītos cīņām ar šo problēmu. Lai gan es eh, esmu slavējis Klintons kundzi, tomēr eh, man jākritizē ASV, jo ASV nostāja ir eh, tāda, ka nelegāla ieroču tirzniecība un um, narkotiku tirzniecība ir pašas būtiskākās problēmas. Taču faktiski ir tā, ka tā summa, kas attiecas uz malmetniecību un ar to saistītajiem noziegumiem, ir tikpat nozīmīga, pat ja vēl nozīmīgāka. Proti, šeit ir runas par daudz nozīmīgākām summām. Līdz ar to mums būtu pilnīgi noteikti jādomā par to, kā ieguldīt pietiekami daudz līdzekļu cīņai ar šiem jautājumiem. Un šeit runa ir īpaši par Ķīnu un um, Dienvidu Austrumāzijas valstīm, lai tās strādātu un cīnītos ar pieprasījumu pēc um, atsevišķām um, izēvielām un um, pieprasījumu pēc um, tiem, uh, pēc tām um, Eh, pēc tiem elementiem, kas eh, tātad tiek eh, iegūti malmeniecības laikā. Vai tie būtu degunraģu, vai tie nāk no degunraģiem, vai tas būtu ziloņkauls, vai citi jautājumi. Un līdz ar to, kā jau teica Skanlona kungs, citas arī būtu jāspēlē loma šajā jautājumā, lai mēs varētu patiešām cīnīties pret noziedzniekiem. Interpols spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Uh, taču tā kapacitāte arī ir visnotaļ ierobežota. Pirms eh, vienu vai diviem gadiem es runāju ar eh, cilvēku, ar vienu pašu cilvēku, kurš eh, cīnījās ar šiem jautājumiem Dienvidaustrumāzijas reģionā. Es ceru, ka tagad viņiem jau ir nākuši klāt vairāk kolēģu. Taču, kā jau minēju, kapacitāte šajā jomā ir ļoti būtisks jautājums. Mans jautājums būtu tāds, kādi tad būtu komisijas plāni? Uh, lai palielinātu savu cīņu pret um, noziedzību, kas ir saistīta ar uh, savaļas, um, savaļas dabu un um, kas ir saistīti ar malmetniecību. Kādas būtu jaunākās iniciatīvas, um, lai cīnītos ar šo problēmu? Paldies! Lielas paldies! Tagad uh, nākamā runā, nākamais runājais izteiksies zaļo grupas vārdā. Uh, Lielas paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies arī Skanlona kungam par ievadvārdiem. Sēžu šeit, eh, mazliet tālāk zālē. Es atvainojos, ka ierados mazliet vēlāk, bet es domāju, ka jūs izteicāties ārkārtīgi labi par to, cik citas ir eh, nozīmīga. Arī parlaments ir spēlējis ļoti svarīgu lomu pozicionējot Eiropas Savienību uh, kā tādu uh, institūciju, kas uh, cīnās uh, par citas konvencijas nolikšanu daudz augstākā prioritārākā lomā. Es vēlētos pievienoties Kādenbahas un Gerbrandī kunga teiktajam. Šeit parlamentā visas pārtījas ir apvienojušās šī jautājuma risināšanā, cenšoties nodrošināt, lai Eiropas Savienības pals Bankokā tiktu sadzirdēta, lai tā būtu skaļa. Es gribētu runāt par to, kā mēs varētu nodrošināt, lai Eiropas Savienība nospēlē savu lomu Bankokā. Un tas īstenībā būtu mans jautājums komisijai. Vai mēs eh, būsim sagatavojušies pietiekami laicīgi, lai eh, nodrošinātu, ka šajā caurzemajā balsojumā, nu pašlaik daudz balsojumu ir slēgti, bet mēs ceram, ka nākotnē šie balsojumi būs caurredzami. E, kā mēs nodrošināsim, lai Eiropas Savienībai būtu sabiedrotie šajā balsošanā? Es biju Dohā iepriekšējā konferencē, un es redzēju, ka Eiropas Savienība ir ambicioza, cenšas iekļaut arvien vairāk sugu pirmajā pielikumā, bet mēs zaudējām a, e, pilnīgi visu. Mēs uh, tiešām visu zaudējām, un kāpēc gan tā notika? Tāpēc, ka citas pasaules valstis bija daudz labāk sagatavojušās. Protams, mēs visi zinām, ka Eiropas Savienība centās panākt kopēju nostāju attiecībā uz uh, zilo tunzivi. Kā eiropieši mēs uh, zinām, ka uh, Eiropas Savienības viedoklis bieži vien ir ļoti atšķirīgs. Mums vajadzētu nodrošināt, lai jau pirmajā konferences dienā ir panākta vienošanās. Bieži vien Dohā bija tā, ka um, pārstāvi ieradās Dohā un tikai tad centās noskaidrot, kāda ir šo valstu nostāja. Ja runa par haizivīm, tad īstenībā mūs sakāva, uh, un kāpēc tā notika, tāpēc, ka Eiropas Savienībai nebija kopējas nostājas. Citas valstis devās uz uh, citām valstīm pasaulē un uh, mēģināju uzzināt, eh, kas notiek, vai tās ir pievienojušās Ķīnai vai Japānai, kamēr Eiropas Savienība nespēja vienoties savā starpā. Tad, eh, kad mēs ieradāmies, tad mēs, protams, rīkojamies pareizi, bet visi pārējie tā nedarīja. Un es domāju, ka tas ir apkaunojums Eiropas Savienības institūcijām. Vai eh, šoreiz mēs savus mājas darbus izpildīsim laikā? Un, ja tā, tad ko mēs darīsim, lai uh, mūsu pozīcijai pievienotos arī citas valstis, ne tikai Eiropas Savienības dalībvalstis. Tieši tāpēc mani ļoti interesē, ko mums pavēstīs Eiropas komisija, vai mūsu stratēģija ir uzlabota un ko mēs esam iemācījušies no iepriekšējās citas konferences Dohā. Nu, tas būtu mans jautājums. Ir skaidrs, ka mēs eh, cenšamies iekļaut arvien vairāk grozījumu, mm, pieminot eh, citas sugas e, Eiropas parlamenta rezolūcijā, bet esmu pārliecināts, ka parlamenta rezolūcija būs laba. Tā varbūt nav galvenā problēma. Problēma ir nodrošināt, lai šī rezolūcija tiktu īstenota. Es ceru, ka Bankukā mēs, e, mums izdosies panākt vairāk nekā Dohā. Jā, liels paldies. E, patiešām tā vienmēr ir problēma. Rezolūcija ir tāda kā teorija, un pēc tam praksē visu ieviest ir mazliet grūtāk. Mums vajadzētu paskatīties, lai šī ideālā rezolācija tiek arī īstenota. Nākamais runātājs Pēters Van Dālens. Eh, paldies priekšsēdētāji, paldies ģenerālsekretāram par īsu ievadu par problēmām, ar kurām jāsaskarās šobrīd. Esmu īpaši ieinteresēts visam, kas saistās ar mālu medniecību jo īpaši ziloņu mālu medniecību. Jau tik sen mēs esam centušies pret to cīnīties, bet mūsu cīņai nav panākumu gada sākumā. Es biju Dienvidā Afrikā, es devos uz mm, visai nelieliem parkiem, bet tie tiek ļoti labi uzraudzīti, aizsargāti, bet par spīti tam vairāki deguņrāģi. Uh, tomēr nonāca situācijā, kurā viņiem nogrieza ragus, un sargi ir pilnīgi nespējīgi šādas situācijas priekšā. Es domāju, ka ir nozīmīgi tā, lai mēs vairāk koncentrētos tajā, ko mēs darām. Mēs esam rāduši, veidot rezolūcijas, kurās saliekam ļoti daudz ko ar vairākiem punktiem. Es domāju, ka rezolūcijai vajadzētu attiekties tikai uz vienu vai diviem jautājumiem - mālu, medniecība un uh, rāgu tirdzniecība ir pilnīgi nozīmīgi tā, lai 2013. gadu mēs padarītu par gadu, kurā uh, politiķi nolēmuši, ka mums ir jārīkojas, un ja mēs raugāmies no politiskā aspekta priekšsēdētā, ir jāraugās, kur tad ir eh, finanšu līdzekļi, kur ir mm, sabiedrotie, mm, kur mēs varētu paļauties uz atbalstu, jo jūs patiešām runājāt par ASV, bet jūs zināt, ka tie ir velti eh, solījumi, mm, runas, kuras tiek teiktas simtiem E, dolāru šur tur, bet tas jau nekas nav. Mums ir jābūt krietni vairāk vērstiem uz to precīzākiem, tā lai nonāktu pie tā, lai 2013. gadā šis jautājums e, būtu e, viens no svarīgākajiem. Man būtu jautājums ģenerālsekretāram, vai ir arī pozitīvi rezultāti cīņai pret šo dzīvnieku kropļošanu. esmu tiešām ļoti norūpējies un sagrauts dzirdot visu to, vai ir cerība izmaiņām. Šobrīd man tā neizklausās, bet varbūt tas vienkārši pesimistisks. Paldies, nākamais runātājs Karls Šlīters. Lielas paldies, es piekrītu tam, kas ir rakstīts rezolūcijā. Es arī īpaši pievienojos mantas raju iekļaušanai pielikumā. Šī problēma uh, kļūst ar vien būtiskāka, un tas notiek ļoti ātri. Uh, Atcerēsimies, ka <clears throat> Ķīnā tas tiek, tās tiek plaši izmantotas, un es tieši tāpēc uzskatu, ka mantas rajām vajadzētu pievērst īpašu uzmanību. Manuprāt, rezolūcijā pietrūkst vienas lietas, un šķiet, eh, Gerbrandī kungs uz to norādīja eh, tā netieši. Es domāju, ka tā ir drošība. Esam pieredzējuši gadījumus, kur noziedznieki vienkārši pārvietojas pa Āfrikas kontinentu, lai uh, šautu ziloņus citās valstīs, lai finansētu savas nelegālās darbības. Mums vajadzētu pret to vērsties, jo bieži vien uh, pat valstīs, kur ir sargi, šos sargus nošāja malumetnieki, jo šeit nav runa par parastiem malumetniekiem, bet par, par tādiem paramilitāriem grupējumiem. Uh, kāpēc eh, gan mēs varam sūtīt eh, dažādu eh, atbalstu Pakistānai un Afganistānai militārā ziņā, un mēs nevaram palīdzēt Āfrikā šiem cilvēkiem, kas cīnās par ziloņiem. Es domāju, ka mums vajadzētu domāt arī par vietējiem iedzīvotājiem, vajadzētu aizsargāt viņus viņa darbā. Šeit nav runa tikai par ziloņiem, bet gan par cilvēkiem arī, kas cīnās pret malamedniekiem. Uh, Liels paldies eh, Karlam Šluteram, un tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. Lūdzu. Um, good morning, everybody. Uh... Labrīt visiem klātesošajiem. Jā, paldies par um, interesantajiem jautājumiem, kuri arī mūsuprāt ļoti nozīmīgi Un ir būtiski atrast uh, efektīvu līdzekli, kas starptautiskā līmenī palīdzētu cīnīties uh, pret malmetniecību un nodrošinātu ilgspējīgu vides uh, pastāvēšanu. Ir skaidrs, ka ASV ir bijusi ļoti aktīva, lai atbalstītu šo nostāju, un um, arī turpināsim sadarboties, um, jo ir ļoti daudz dažādu izaicinājumu, kas um, pastāv šajā jomā. Komisija Kā jūs zināt, pašlaik sagatavo padomas lēmumu. Mēs esam nesen uzsākuši iekšējās pārunas padomas lēmumam un galējā nostāja nāks klajā, tā lai būtu gatavība kop. Mēs esam šo priekšlikumu uzsākuši pagaidām tikai iekšēji, jo vēl ir jāizskata daudz aspekti, taču mēs vēlētos uzsvērt trīs pamatelementus, ko esam tur iekļāvuši. Pirmkārt, mēs gribētu nodrošināt to, lai pilnībā tiktu iekļautas jūras sugas. Jūs jau vairāk atminējāt um, haizevis. Mēs uzskatām, ka tas ir būtisks un nozīmīgs um, gadījums, kad varētu minēt šīs sugas. Un šajā jomā mums vajadzētu sadarboties Latīņamerikas valstīm. Trīs gadu laikā mēs esam, es zinu, vairāk uzlabojuši mūsu sadarbību, un ļoti daudz ir kopējo priekšlikumu, kas attiecas uz atsevišķām sugām. kā piemēram āmurhaizivs. Mēs runājam arī par um, Mēs arī runājam par slēgto balsojumu. Mēs uzskatām, ka pārāk bieži tiek izmantot slēgtais balsojums. Un mēs uh, gribētu, lai šī sistēma mainītos. Un šeit ir interesanti konstatēt, ka ne tikai uh, Eiropas Savienība, bet arī citas valsts, kā piemēram Meksika, to pieprasa, un līdz ar to mēs varētu būt ambiciozāki šajā priekšlikumā. Mēs eh, vēlētos arī izvairīties no interešu konfliktiem un nodrošināt lielāku caurskatāmību. Jo pašlaik eh, varētu pastāvēt interešu konflikti komitejās, un nav nekā tāda, kas varētu palīdzēt no tām izvairīties. Līdz ar to mēs vēlētos eh, grozīt eh, likumdošanu, kas varētu to uzlabot. Un visbeidzot, prioritāte mums ir īstenošana praksēm. Kā jau Skanlona kungs to uzsvēra, galvenie jautājumi, kas ir saistīti Galvenās problēmas šeit ir saistītas ar um, īstenošanu praksēm. Nu, es varētu runāt nedaudz tā vienkāršoti, taču mēs nevaram iekļaut aizvien vairāk sugu, ja mēs ne, nevaram uh, īstenot praksē jau to likumdošanu, kas ir pieņemta. Līdz ar to Mums eh, vajadzētu vairāk uzmanības pievērst tieši šim aspektam. Bija konkrēti jautājumi no iepriekšējiem runātājiem par to, ko mēs eh, darām savaļas sugu noziedzības, malmedniecības jomā. Mēs mēģinām atbalstīt eh, sadarbību starp sekretariātu un Interpolu, un šī summa ir pietiekoši nozīmīga, kas pašlaik tiek ieguldīta, lai um, cīnītos pret um, malametniecību un citiem ar to saistītajiem noziegumiem. Es um, varu ar prieku jums paziņot, ka ne tikai vides um, uh, jautājumu ģenerāla direktorāts un um, komisārs um, darbojas šajā jomā, bet ir arī citas um, institūcijas un pārstāvi, kas ir iesaistījušies Tātad mēs neesam vieni šajā cīņā. Bija jautājums par to, ko mēs mēģinām darīt, lai būtu gudrāki un ietvertu vairāk jautājumu mūsu aptvērumā, vairāk aspektu. Kā jau teicu, ir vairākas valstis, kas ir iesaistījušās, un haizivju jautājums ir tikai viens no piemēriem. Proti, vispārīgā interese visā pasaulē pieaug, ja salīdzina ar uh, laika periodu pirms trim gadiem. Mēs uh, izstrādājam stratēģijas kopā ar uh, dalībvalstīm, mēs mēģinām būt uh, koordinētāki. Uh, lai un sadarbojamies ar dalībvalstīm, sadarbojamies arī ar citiem spēlētājiem, kā piemēram ASV, kas um, vienmēr ir mūsu pusē, kas uh, attiecas uz citas jautājumiem. Tas tā vienmēr nav vidas politikā, taču citas jautājumos um, ASV ir mūsu pusē. Un ir arī ļoti daudz citu spēlētāju starptautiskajā arēnā, kas um, mūsuprāt ir mūsu pusē. Mēs esam bijuši iespējami aktīvi sadarbojoties arī ar citām pusēm. Tas būtu viss, kas man būtu sakāms. Paldies! And... Lielas paldies par jūsu skaidrojumu! Un eh, tagad eh, pēdējiem eh, vārds sekretariāta vadītājiem Sanklona kungam. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies arī par sniegto atbalstu šai konvencijai. Kā jau jūs saprotat, šī konvencija ir ļoti svarīga. Bez eh, citas eh, savvaļas sugu tirsniecība būtu absolūti neregulēta. Tas nozīmētu, ka jebkādas sugas varētu tikt pārdotas no vienas valsts otrai mm, un netiktu pat eh, sniegtas nekādas ziņas. Citas konvencija nodrošina regulējošu ietveru, un šeit ir runa par 35 tūkstošiem sugu, kas ir uzskaitītas konvencijā. Uh, tātad ar šīm sugām nedrīkst notikt vispār nekāda tirzniecība. Otrajā pielikumā iekļautās sugas var tirgot, bet par tām ir jāsniedz ziņas mums. Tanzānijas priekšlikums pārdot ziloņu kaulu, kas tiks izskatīts kop konferencē martā, notiktu vispār bez jebkāda globālā konteksta. Tanzānija varētu tirgoties ar ziloņu kaulu, varētu to darīt jebkādos apmēros, un Tanzānija nevienam par to nebūtu jāstāsta. Tad šeit ir runa par 176 valstīm, kas ir suverānas valstis un kas ir nolēmušas pašas, ka attiecībā uz šīm sugām mums ir uh, jārīkojas globālā līmenī. Tātad pirmajā pielikumā iekļautās sugas vispār nedrīkst tirgot, otrajā pielikumā tirgotās su sugas drīkst tirgot, bet par tām ir jāziņo. Atcerēsimies, ka šī konvencija ir ļoti sena, tai ir 40 gadu vēsture. Uh, citas konvencijas nozīme tiek uh, uzsvērta kā ļoti svarīga. Šeit ir iekļauti īpaši nosacījumi, eh, kas attiecas uz dažādiem ekonomiskiem un vīdes un klimata draudiem. Te ir runa arī par nelegālo tirzniecību. Tieši tāpēc uzskatu, ka citas konvencija ir ārkārtīgi nozīmīga un par to ir vienmēr jāatkārto. Uh, Uh, ASV ģenerālsekretārē Klintone pirms divām nedēļām uh, organizēja pasākumu par šo jautājumu, arī es piedalījos šajā panelī, un viņi runāja īpaši par Āfrikas kontinentu. No Sudānas un uh, Čādas Kamerūnā ierodas malamēdnieki, kas īsnībā ir bruņoti laupītāji. Viņi šeit nolaupa izšauj ziloņus, ved tos atpakaļ, pārdod ziloņu kālu un pēc tam ar iegūtajiem līdzekļiem finansē bruņotus kontinentus konfliktus. Daudzas valstis cenšas aizsargāt eh, savvaļas dabu Āfrikā, bet, eh, diemžēl, šīs valstis nespēja vērsties pret eh, šiem bruņotajiem laupītājiem, kuriem ir ļoti daudz ieroču un kas vienkārši uh, izkāja ziloņus. Uh, Šeit īstenībā ir runa par politisku problēmu, ne tikai par vīdes problēmu. Šāda veida draudus nevar atrisināt ar vīdes ministrijas palīdzību. Šeit ir jāiesaista policija, muita, dažkārt pat uh, armija. Un tie ir runa par dažādiem portfeļiem. Uh, sekretāra Klintona izteicās uh, ļoti kaismīgi, šķiet, ka viņai šis jautājums interesē patiešām personīgi. Tāpat arī no senāta uh, izteicās Kerīkungs, un viņš uh, runāja par nelegālo ziloņkaulu tirzniecību un par tās, par tās ietekmi uz Āfrikas kontinentu. Man patiešām interesē viņu teiktais. Šķiet, ka daudzi ir ieklausījušies eh, šī jautājuma nozīmībā. Tāpat arī mums ir jāpalīdz vietējiem iedzīvotājiem, jāpalīdz viņiem izvēlēties eh, pareizais un jāpalīdz arī viņiem vienkārši izdzīvot. Šeit nav runa par eh, tradicionāliem vidas jautājumiem, šeit jau ir runa par politiku. 15. novembrī es eh, redzēju vēstuli, kas tika nosūtīta ANO drošības padomē. Bija runa par Kongo eh, Demokrātisko republiku. Un šeit eh, ziloņkals tiek iegūts ar šaujamieročiem. Šķiet, ka šajā valstī ne, nenotiek nelegāla tirdzniecība tikai ar minerāliem, šeit jau ir iesaistīts arī ziloņkals. Ko mēs darām, lai vērstos pret šo problēmu? esam izveidojuši konsorciju Mēs atzīstam, ka eh, organizētā noziedzība, kas ir eh, labi apbruņota, mm, rada mums lielus draudus. Tieši tāpēc esam izveidojuši konsorciju, un eh, komisija jau atsaucās uz gūto atbalstu. Te ir citas sekretariāts, Interpols, narkotiku tirzniecības apkarošanas iestādes, mu, Pasaules muitas organizācija. Mēs iegūstam datus, nodrošinam arī kapacitāti. Mums ir uh, jāgūst gan policijas, gan muitas, gan tieslietu sistēmas palīdzība, tā lai arī tiesa saprastu, ka šis jautājums ir ļoti būtisks un tas ir jārisina. Es saņemu arī ļoti labu atbalstu no komisijas. Zviedrijas valdība muitas organizācijā finansē ļoti labu programmu Geipen, kas apmācā muitas darbiniekus atpazīt apdraudētās sugas. Interpol ir mm, paaugstināja savu iekšējo kapacitāti. Viņiem ir vairāki darbinieki, kas strādā pie šiem jautājumiem. Noziedzības apkarošanas iestādē ir arī ieradusies pie mums, un viņu pārstāvi patiešām ieinteresēti cīti, cīnīties pret šiem jautājumiem. UNDC, eh, ANO, mm, narkotika apkarošanas iestāde arī cenšas uh, iesaistīties šo jautājumu risināšanā. Arī tiem ļoti interesē e, noziedzība, kas attiecas uz e, sauvaļas sugām. Tas nozīmē, ka ne tikai Eiropas Savienība, bet arī ANO sniedz mums atbalstu. Te ir jārunā par ārlietām, par muitu, par policiju, par tieslietām. Visām šīm jomām ir jāapvienojas, un e, tām ir jāsaprot, ka šis jautājums ir jārisina kopā. E, Vai es saskatu šeit kādas cerības? Jā, es saskatu cerības. Mēs esam redzējuši noziedzības pieaugumu. Ja mēs paskatāmies uz grafikiem, tad šī līkne iet eh, krasi uz augšu, ja te runa par malu medniecību un ziloņu uh, medniecību. Ja mēs neko nedarīsim, tad šīs sugas izmirs, Un, ja runa par ziloņiem, tad vietējie iedzīvotāji arī ir apdraudēti noteiktās Āfrikas daļās. Protams, mums ir jādomā par apkarošanu, bet ja mēs paskatāmies uz ziloņu skaitu, tad, vai uz citām sugām, tad tīģeri, piemēram, sauvaļā ir tikai 3000. Degunraģi tikai 98 tūkstoši. Dažas, dažu dažas degundraģu sugas ir tikai daži desmitie palikušas kaut kur Indonēzijā. Tas nozīmē, ka daudzas sugas ir jau gandrīz izmirušas. Protams, mums ir jādomā par apkarošanu, bet ir jādomā arī par pieprasījuma pusi. Te ir runa par tradicionālu kultūras praksi. Esam um, panākuši daudz ko attiecībā uz degunraģa uh, kaula izmantošanu. Piemēram, Ķīnas uh, Tradicionālā medicīnā šī izmantošana vairs nav tik plaša kā agrāk. Uh, piemēram, tiek uzskatīts, ka degunraģi kals, e, vīns, kas no tā ir veidots, uh, tiek izmantots kā paģiru apkarošana. Īsnībā tas nekad netika izmantots kā afrodizieks, bet uh, ir radušās baumas, ka tas ir uh, tāds afrodizieks, un tagad tas sāk tiek izmantots šādā veidā. Mums ir jādomā par šiem vietējiem iedzīvotājiem, ir jāstrādā ar viņiem tā, lai viņi saprastu, par ko ir runa. Mums ir jāmēģina apkarot pieprasījumus, jāmēģina samazināt šis pieprasījums. Ir jāatcerās, ka vairākas sugas uh, ir uh, jau gandrīz izmirušas, tieši tāpēc uh, mums ir jācīnās. Es vēlētos pateikties arī Eiropas Savienībai par uh, sniegto palīdzību attiecībā uz ziloņiem Āfrikā. Mums, pateicoties šim atbalstam, ir vislabākie dati eh, attiecībā uz Āfrikas ziloņiem. Šādu datu nav par nevienu citu sugu. Šeit ir runa par datiem un par analīzi, un eh, tieši tāpēc mēs arī saprotam, kādā situācijā mēs pašlaik esam. Patiešām vēlētos pateikties komisijai par tās sniegto atbalstu. Jā, protams, mums ir jāmainās, bet, lai šīs izmaiņas varētu notikt, tad tam ir vajadzīgs politiķu atbalsts, tāpat arī ir vajadzīgs finansējums. Bez finansējuma mēs neko nevarēsim paveikt. Ir jāuztur sekretariāts, ir jānodrošina arī um, dažādi globāli instrumenti tām pusēm, kas cenšas īstenot citas. Tas nozīmē, ka jo lielāks būs šis politiskais atbalsts, jo labāk. Vēl par ievešanu no jūras. Vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka šīs jautājums ir noteikti jāatrisina. Tas ir cieši saistīts arī ar priekšlikumu uzskaitīt vairākas jūras sugas pielikumā, šīs sugas, kas dzīvo dziļajā jūrā. Mums vajadzētu pabeigt šīs sarunas COP 16. konferencē un vajadzētu atrisināt visus atlikušos jautājumus. Šie divi jautājumi ir savstarpēji saistīti, tieši tāpēc tie ir jārisina kopā. Priekšēdētāji, es domāju, ka esmu uzskaitījis eh, vairākus lietas, kas mums visiem ir būtiskas. Vēlreiz es vēlētos pateikties Eiropas Savienībai un visām tās 27 dalībvalstīm un arī komisijai par tās sniegto atbalstu mūsu konvencijai. Lielas paldies, Sanklāna kungs, par eh, sniegtajām atbildēm. Jāsaka, ka tie kolēģi, kas nebija ieradušies uz šīs dienas sanāksmi, ir daudz ko nokavējuši. Un kolēģi, kas bija klāt, noteikti ir sapratuši, ka mums ir daudz vēl darāmā, lai nodrošinātu sugu daudzveidību, lai sagatavotos konferencē martā. Šeit taču ir runa par 35 tūkstošu sugu saglabāšanu pasaulē. Tas nozīmē, ka mēs stājamies priekšā ļoti svarīgiem izaicinājumiem. Ir jāatcerās par konkurenci starp uh, cilvēkiem šīs planētas. Liels paldies arī par izteiktajiem pateicības vārdiem komisijai. Man šķiet, ka uh, ir ļoti būtiski nodrošināt vajadzīgos datus par ziloņiem, jo tikai balstoties uz reālu analizētu informāciju mēs varam rīkoties tālāk. Jā, protams, varbūt eh, viss notiek mazliet lēnu, bet jūs atgādinājāt, ka mums ir šis tiesiskais ietvers eh, pasaulē, e, tiek eh, iekļautas arvien jaunas sugas abos pielikumos, un ir skaidrs, ka COP16 konferencē ir vairāki svarīgi jautājumi jāatrisina, tie būs arī tālākie soļi šo mūsu mērķu sasniegšanā. Kolēģi, Eh, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 2012. Eh, gada 30. novembris. 23. un 24. janvārī mēs balsosim šeit komitejā, un eh, nākamā gada februārī rezolūcija būs arī plenārsēdes darba kārtībā. Tas nozīmē, ka mēs varēsim arī nosūtīt vajadzīgos pārstāvjus. Liels paldies visiem, kas varēja piedalīties šī rīta sanāksmē. Es patiešām uzzināju ļoti daudz, un es vēlreiz vēlētos pateikties Sanklona kungam un teikt viņam, ka viņš noteikti saņems mūsu atbalstu. Zum... Tagad varam pievērsties piektajam darba kārtības punktam un arī sastajam darba kārtības punktam. Te ir runa par kuģu pārstrādi. Un sestais darba kārtības punkts nav likumdošanas ziņojums. Tieši tāpēc eh, es uzskatu, ka mēs varētu skatīt šos divus punktus kopā, jo te ir runa par vienādiem tematiem. Vispirms došu vārdu komisijai, pēc tam došu vārdu referentam, bet Tas notiks ar video palīdzību. Mēs skatīsimies trīs minūšu garu videofilmu, tā lai mēs saprastu, kādā veidā notiek kuģu pārstrāde, kā tas izskatās realitātē. Es, protams, varu iedomāties, kā tas izskatās, jo es dzīvoju piekrastē, netālu no jūras, bet tie, kas varbūt nedzīvo pie jūras, uh, Mm, īsti nezina, kā tas varētu izskatīties. Vispirms tad došu vārdu komisijas pārstāvim. Lūdzu. Good morning, Mr. Chair, Honorable. Labrīt, um, priekšsēdētāj kungs, um, godātie kolēģi. Paldies, ka devāties pirms vārdu komisijai, lai pieteiktu šo nozīmīgo priekšlikumu Tas ir nozīmīgs um, tādēļ, ka pašlaik um, katru gadu aptuveni tūkstoši koģi tiek demontēti visā pasaulē, un um, metāli tiek pārstrādāti kā nozīmīgi izējumateriāli. Vairums šīs demontēšanas nenotiek mūsu domā, bet uh, Dienvidāzijā. Ļoti bieži tas notiek ļoti sliktos apstākļos no cilvēka tiesību, drošības un uh, vides viedokļa. Vairums šo vietu ir lokalizēts ārpus Eiropas Savienības, un vairums šo kuģu nav. Eiropas Savienības kuģi globāls risinājums var tikt rasts tikai globālā līmenī. Un tieši tāpēc Hongkongas konvencijas ratifikācija ir būtiska. Eiropas Savienībai būtu jāsniedz piemērs. Un tieši tāpēc Komisija ir piedāvājusi jaunu regulu par um, kuģu demontēšanu, par kuģu pārstrādi, kas būtu jāpiemēro iespējami drīz. Komisija ir piedāvājusi padomas uh, lēmumu projektu, lai Eiropas Savienības valstis ratificētu Hongkongas konvenciju bez kavēšanās. Ar to būtu jānodrošina Eiropas Savienības likumdošana, kas nozīmētu to, ka kuģu demontēšana uh, tādu kuģu demontēšanu, kam ir Eiropas Savienības valsts karoks, notiktu drošos apstākļos globālā mērogā. Un lai arī būtu maksimāli optimizēta dzīves cikla pieeja. Komisijas piedāvājums parlamentam un padomē būtu vispirms, ka jaunie kuģi no jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm šiem kuģiem būtu saistības saglabāt um, Uh, uzskaita visiem tiem uh, bīstamajiem materiāliem, kas ir uzklāja. Tāpat um, būtu jāuzskaita visas uh, vidē draudzīgās um, um, iekārtas, kas pastāv. Tas būtu Eiropas Savienības noteiktā sarakstā. Pārkāpumu gadījumā būtu jāievieš stingri sodi un sankcijas. Pārstrādes eh, iestādes, eh, pārstrādes rūpnīcas eh, var uzstādīt jebkur visā pasaulē saskaņā ar Hongkongas konvenciju, taču tām ir jānodrošina droša un atbilstīga kuģa pārstrāde, kas arī būtu vidē draudzīga. Pašlaik Eiropas Savienības kuģi un citiem, un citiem kuģiem nav tiesību sūtīt um, neatbilstīgi SAO noteikumiem, kuģus. Tajā pašā laikā šie noteikumi nav bijuši pietiekami efektīvi. Mums ir jāuzliek atbildība karoga valstī, lai nodrošinātu to, ka visi kuģi, kas ir ši, ši, zem šīs valsts karoga, tiktu pārstrādāti drošā un vidē draudzīgā veidā. Protams, ka tas attiec arī uz Eiropas Savienības valstīm kopumā, un līdz ar to tieši par to arī runa ir Hongkongas konvencijā. Diemžēl tas vēl nav īstenots praksē, un tas aizņems laiku, lai to īstenot praksē. Līdz ar to komisijas eh, priekšlikums ir pātrināt šīs konvencijas ratifikāciju. Jau Tātad būtu jā, jāpastiprina tieši tie aspekti, kas attiecas tieši uz nosacījumiem, kas attiecas uz kuģu pārstrādes um, rūpnīcām. Tādējādi raidot tam um, stingru, skaidru signālu ne tikai kuģi īpašniekiem, bet arī kuģu pārstrādes industrijai. Ir būtiski, lai tie, kas jau ir uzlabojuši kuģu pārstrādes iekārtas, lai arī pārējie varētu tikt stimulēti investēt, ja tie vēlētos pārstrādāt Eiropas Savienības kuģus. Es vēlētos um, rezumēt, sakot, ka komisija piedāvā padarīt Eiropas Savienības kuģu pārstrādi ilgspējīgu gan darbinieku veselības un drošības ziņā, gan arī vides ietekmes ziņā, un to darīt globāli. Mūsu mērķis ir radīt godīgus um, apstākļus, lai izvēlētos, izvarītos no tā, ka uh, kuģi tiek sūtīti uz Āzijas pludmaliem tikai tāpēc, lai uzlabotu ekonomiskos peļņu un neskatoties uz videi nedaudzīgiem aspektiem. Es ceru uz jūsu atbalstu. Paldies! Ganz kurz, Kārš. Lielas paldies! Tagad eh, pavisam īsi došu vārdu Kārlam Šliteram un pēc tam eh, skatīsimies eh, filmu. Lielas paldies! Jā, domāju, ka daudziem šis jautājums ir pavisam jauns. Un es tagad ilustrācijai pastāstīšu, par ko šeit ir runa, par ko mēs šeit cīnamies. Es jums rādīšu pavisam īsu uh, daļiņu no filmas, kas ir filmēta Bangladešā 2009. gadā, taču uh, filmēšanas brigādes, kas devās tur šogad, redzēja tieši tādas pašas ainas. Tas nozīmē, ka pēdējo trīs gadu laikā situācija nav uzlabojusies. Uh, Tas, ko jūs šeit redzēsiet, ļoti labi parāda, kā notiek eh, kuģu demontāža. Es vēlētos eh, jums eh, pievērst jūsu uzmanību uh, fragmenta vidū. Jūs redzēsiet, ka cilvēks tiek vienkārši gandrīz saspiests, tāpēc, ka uh, šajā kuģa demontāžā tiek izmantota gravitācija. Bet nu jūs redzēsiet paša filmā, kāda ir šī situācija mūsdienās. Uh, Liels paldies Karlam Šlīteram, tad lūdzu tagad skatāmies filmu. As you can see, the situation is really dark. Kā jūs redzat, situācija tiešām ir tumša. হলো মোহাম্মদ রফিক বয়স হলো একচল্লিশ এখানে দেড় সালে আছি কাটারা কাজ করি আমার বয়সে Diemžēl mēs neko neredzam. Vakar viss tika pārbaudīts, ģenerāla mēģinājums notika, nu vēl viena mēģinājuma varbūt.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 Dios vais. Las, las, las, las, las, las, las, las, Singh to walk in the same pace, everybody, because it's very, very heavy, and it's several accidents where they drop these one and a half. Šie cilvēki dzied eh, tāpēc, lai ietu visi vienā ritmā, jo šie bloki ir ļoti smagi, un viņi bieži var tos eh, vienkārši nomest zemē. Jā, vielen dank. Lielas paldies. Lielas paldies par ievadvārdiem. Un tagad uh, došu vārdu Karlam Šliteram. Viņš ir referents. Paldies. Iemesls, kāpēc mēs uh, par to spriežam, ir uh, jau komisijas paskaidrotā Hongkongas konvencija. Mums vēl ar vienu ir Bāzeles konvencija, kas aizliedz jebkādu bīstamu atkritumu eksportu. Jau 14 gadus darbojas Bāzeles konvencija, bet neskatoties uz to, apmēram 90% no Eiropas uzņēmumiem piedarošiem kuģiem tiek demontēti nelegāli. Tas nozīmē valstīs, kas nav SAO dalība valstis. Lielās demontāžas valstis ir Bangladeša, ko jūs tikko redzējāt filmā, Indija un Pakistāna. Taču situācija ir visnotaļ līdzīga visās šajās trīs valstīs. Uh, Filmā jūs redzējāt, ka viņi izmanto metināšanas tehnikas. Un, ja tas ir naftas tankuģis, tad terminoloģijā ir teikts izņemot karstas lietas. Tas nozīmē, ka mm, nedrīkst izmantot šādu karsto meitināšanu, ja tur ir gāze un naftas produkti. Bieži viena rodas situācijas, kur šie demontējumie kuģi vienkārši sāk degt. Izceļas ugunsgrēks, kas ir ļoti bīstami strādniekiem. Šie kuģi tiek izdzīti piekrastē, tad, kad ir uh, paisums, un pēc tam bēgumā toksiskās vielas, kas atrodas kuģī, vienkārši nokļūst jūrā. arī, e, kāpēc e, šis kuģis, kas e, bāzos konvencijā tiek definēts kā uh, bīstami atkritumi, bieži viens visos kuģos ir nafta, asbests, PCB, uh, dažādas vielas, kas tiek izmantotas ugunsdrošības sistēmās, tad freons un citas, tāpat arī toksiski uh, materiāli, kas e, pasargā no kuģus no āļģēm, no apaugšanas. Ir ļoti daudz dažādu vielu, kas ir bīstamas un ar kurām ir grūti apieties. Asbests arī ir kuģos. Dažkārt e, šie cilvēki cenšas e, aprakt šīs vielas zem zemes, bet bieži vien šīs vielas atkal nokļūst tirgū. Bieži vien uh, azvests, eh, kas ir nedrošs, tiek izmantots kā būvmateriāli uh, graustu pilsētiņās šajās valstīs. Kā jau es minēju, šī pārstrāde nav droša, toksiski materiāli nokļūst jūrā un pēc tam tiek ieskaloti dziļajā jūrā bēguma laikā. Kāpēc gan tas tiek darīts? Jūs redzējāt, alga ir 2 dolāri dienā. Un tas nozīmē, ka daudz lētāk to ir paveikt šajās valstīs. Pakistāns un Indijas eh, kuģu būvētavu īpašnieki, nu, nevar arī visi saukt eh, šīs, šos uzņēmumus par kuģu būvētavām, jūs tikko redzējāt, ka tā ir vienkārši piekraste. Eh, šie īpašnieki iegūst naudu par pārdotajiem metālošņiem. Kāpēc gan mēs nevaram īstenot bāzās konvenciju? Un bāzās konvencija ir spēkā jau 14 gadus. Kāpēc? Tas ir tāpēc, ka jūras tiesības ir ļoti komplicētas. Ļoti lieli kuģu īpašnieki uh, bieži vien dara tā, ka eh, katram kuģim ir eh, viens īpašnieks, viens uzņēmums. Īpašnieki bieži vien pārdod savus kuģus, un visi šie kuģi, ko jūs šeit redzat, ir pārdoti cilvēkiem, ko sauc par pircējiem par uh, skaidru naudu. Bieži vien īpašnieki zina, ka kuģis būs jānodod metālužņos, un tad uh, E, šis īpašnieks vienkārši nomaina īpašumtiesības uz kuģi, pārdodot to šādam pircējam par skaidru naudu, kurš pēc tam šo kuģi arī pārvērš metāložņos. Vienīgais veids, kā nodrošināt, lai bāzās konvencija darbotos, ir e, panākt, lai kuģis atrodas Eiropas Savienības ūdeņos un lai netiktu pārkāptas e, tiesības tad, kad šis kuģis ir jānodod metāložņos. Hongkongas konvencija tika radīta tāpēc, ka cilvēki bija sašutuši par šiem standartiem. Taču Hongkongas eh, konvencijā iekļautie standarti ir ļoti vāji, un tā īsnībā neaizliec šādu um, kuģu pārstrādi piekrastē, kā jūs tikko redzējāt. Hongkongas konvencija īsnībā runā pretī Bāzels konvencijai, jo tā pieļauj eh, kuģu eksportu uz valstīm, kas nav SAO dalībvalstis, lai tos pārvērstu metālošņos. Tas, protams, nav akceptējami, tas nozīmē šī situācija kā tāda nav akceptējama. Es ar savu ziņojumu cenšos panākt, lai šie kuģi tiktu uh, pārstrādāti nopietnā, saprātīgā veidā. Mūsdienās lielākās kuģniecības valstis ir Ķīna 40% no būvētajiem kuģiem, Koreja 35%, Japāna 20%. Eiropas Savienībā ir tikai 2,5% šajā ražošanā. Rumānija uh, ir eh, viszemākajā situācijā 0,06%. Tas nozīmē, ka eh, metālu lūžņiem ir ļoti liela nozīme, jo īpaši Ķīnā bet Ķīna nav SAO dalībvalsts. Hongkongas konvencija to padara par legālu praksi, bet īstenībā nekas nestrādā. Arī komisijas priekšlikums nav labs, jo ir ļoti viegli apiet eh, likumus. Komisija cenšas uzlikt sankcijas pašam pēdējam kuģi īpašniekam. Bet ir ļoti vienkārši apiet šo likumu. Var vienkārši nogaidīt pusgadu, vai arī var pārdot šo kuģi šādiem pircējiem par skaidru naudu. Un tad visa informācija par kuģi pazūd. Es gribētu paaucināt šo periodu līdz diviem gadiem, proti, ja kuģis tiek pārstrādāts metāla ložņos divus gadu, divu gadu laikā pēc pēdējā Eiropas īpašnieka, tad ir jāmaksā sots. Bet es domāju, ka sodī šo situāciju neuzlabos. Galvenais būtu panākt, lai mm, likumi tiek ievēroti. Es eh, savā priekšlikumā īstenībā atsaucos uz eh, Bloklānda rezolūciju, eh, kas tika pieņemta nesen parlamentā. Un parlaments uzskata, ka vienīgais veids, kā panākt, lai šī situācija būtu normāla, ir nodrošināt fondu. Tas nozīmē, ka šo um, glāzi, tad, kad jūs pērkat vīnu, jūs esat spiesti atdot atpakaļ, tāpēc, ka glāze maksā naudu. To, to pašu varētu attiecināt uz kuģiem. Šādā veidā mēs varētu izvairīties no demontāžas piekrastē un nodrošināt, lai kuģi tiek pārstrādāti reālās kuģbūvē, kuģu būvētavās. Tas nozīmē, ka Eh, no šī fonda varētu saņemt naudu, un šī nauda netiktu maksāta, ja kuģis tiek demontēts piekrastē. Ja jūs saņemat eh, naudu no fonda, pārstrādājot savu kuģi normālā kuģa būvētavā, tad eh, jūs ekonomiski neko nezaudētu un arī neiegūtu. Šis finansējums no fonda uh, tiktu piešķirts tikai tad, ja būtu reāla informācija par to, ka kuģis ir nokļuvis ostā. Uh, Tas nozīmē, ka visiem kuģiem, kas ienāk Eiropas Savienībā, mak maksātu nelielu nodevu 0,003 eiro par tonu. Mēs esam veikuši arī uh, ietekmes izvērtējumu, un mēs sakām, ka uh, tā ir īstā summa, bet mums ir jādomā arī par to, ka šī, šie 10% no summas, kas tiek maksāta par uh, demontāžu eh, iespējams arī būtu jāiemaksā fondā. Tātad eh, šie, šī nodeva tiktu maksāta mm, par visiem kuģiem, kas ienāk Eiropas Savienības ostās, un šo maksu varētu integrēt īgadējā eh, maksā, kas pašlaik jau tiek maksāta par kuģu ienākšanu ostās, un tādējādi nevienam kuģim nebūtu jāmaksā smieklīgi augstas summas par ienākšanu ostās. Šī nauda savukārt tiktu atmaksāta atpakaļ kuģu īpašniekiem, ja kuģi tiktu demontēti pareizā veidā. Tāpat arī mums ir jāatbilst PTO praksē, un proti visām šīm mm, kuģu būvētavām, vietām, kur kuģi tiek demontēti, ir jāatbilst noteiktiem standārtiem, jo īpaši ir jāpanāk, lai toksiskas ķīmiskās vielas nenokļūtu jūrā. Ir jāizvairās arī no kuģu demontāžas piekrastē. Ja šie standarti tiek ievēroti, tad eh, šī kuģa būvētava arī var saņemt eh, Eiropas fonda maksāto naudu. Tāpat arī mēs varam maksāt naudu tikai par tādiem kuģiem, kas iet ar Eiropas karogu. Ja visi iemaksās nodevas šajā schēmā, un ja šīs kuģu būvētavas tiks apstiprinātas, tad tas nozīmētu, ka pašlaik ap apmēram puse no Eiropas kuģiem eh, atsakās no Eiropas eh, valstu karoga tad, kad tie ir jādemontē. Šis priekšlikums arī ļautu mums izvairīties no mm, atteikšanās no Eiropas karoga. Īstenībā eh, tas pat mudinātu kuģus iegūt Eiropas karogu, jo tādējādi tie varētu saņemt naudu no demontāžas fonda. Priekšlikums, kāpēc es to ieteicu, ir šis iemesls, kāpēc es iesaku šādu priekšlikumu, ir tāds, ka mēs šādā veidā varētu vērsties pret birokrātiju. Pašlaik viss tirgus ir balstīts uz nelegālām aktivitātēm. Bāzēls konvencija tiek pārkāpta, un, ja mēs runājam par konkurētspēju, tad es atsakos no tādas loģikas konkurētspējā, kas ir balstīta uz likuma pārkāpšanu. Uh, Mums ir jāmaksā minimālā nodeva, lai ievērotu likumus, un ir jāievēro Bāzeles un Hongkongas konvenciju nolūks. Mums ir arī jānodrošina, lai kuģi tiktu demontēti drošā veidā. Komisija piemē, pieminēja arī inventāru. Es eh, šo inventāru mazliet uzlaboju, pievienoju pāris vielas, kas ir ļoti būtiskas un kur kuģos ir ļoti daudz, un par to mums noteikti ir jādomā. Eiropai pieder apmēram 20% no visas pasaules kuģiem. Tas varētu nozīmēt, ka mums ir finansējums, lai nodrošinātu globālo kapacitāti kuģu demontāžā. Šis fonds nodrošinātu papildu investīcijas legālās kuģu demontāžas vietās, kas izskatās daudz labāk nekā tā, ko mēs tikko redzējām filmā. Tādējādi Eiropa varētu nodrošināt eh, labas kuģu demontāžas eh, iekārtas. Es iesaku priekšlikumus eh, regulas uzlabošanai, nevis konvenciju uzlabošanai. Es domāju, ka konvencijas ir jāakceptē, bet es nedomāju, ka konvencijas mums palīdzēs, ja regula netiks ievērota. Nav nekādas jēgas īstenot eh, Hongkongas konvenciju, ja Bāzels konvencija netiek īstenota. Es domāju, ka konvencija ir jāapstiprina Eiropā, bet tikai tādā gadījumā, ja tā tiek ievērota un ja tādējādi šī uh, kuģu izīšana piekrastē tiek izslēgta un tiek ierobežota. Liels paldies Šliteram, un tagad uh, vārds ēnu referentiem. Pirmais Fjāndrakungs. Paldies. Och kommissionen alldeles utmärkt beskrev problemet som vi har. Es domāju, ka jūs ļoti labi aprakstījāt problēmu. Uh, šādas metodas nav pieņemamas. Mm, šis pārstrādes veids, kādā tiek demontēti kuģi, ir pilnībā nepiemērots, un uh, filma to arī parādīja. Komisijas, komisijas priekšlikums ir uh, ļoti labs, un kā Karls jau minēja, mēs varam stiprināt uh, noteikumus vairākos jautājumos, kas attiecas uz Hongkongas konvencijas īstenošanu. Jūs runājāt, eh, Karl, par pieciem punktiem. Jūs runājāt par nodokli, nodevu, mm, kas piemērojam kuģiem, un tas ir kā tāds nodoklis. Un otrā daļa bija kuģa materiālu uzskaiti, tālāk pārstrādes plāns, tad pārstrādes vietas, un piektais punkts bija soda sankcijas. Es domāju, ka vairākos punktos Karlam ir pilnīgi taisnība. Bet man tomēr ir dažas iebildes attiecībā uz kuģu nodevu. Runājot par pašu principu, ja mums uh, šobrīd būtu nodeva visās Eiropas valstīs, neatkarīgi no kurienes nāk kuģis, neatkarīgi no tā kā roga, ja mēs iekasējam naudu no visiem kuģiem un ja mēs tos dodam tālāk tikai Eiropas kuģiem, tad tā ir Eiropas kuģu subsīdija. Un kas tad notiks Tālāk es domāju, ka vairāki kuģi pametīs Eiropas valsts padomājot par ASV kuģiem. Amerikāņi. Ja viņi teiktu, mēs tagad mm, arī mm, apliksim ar nodokli jūsu mm, Eiropas kuģus un to izmantosim tālāk amerikāņu kuģu labā. Padomājiet, kāds varētu būt sēkas. Nesmu gluži pārliecināts par šo. Un pie tām Man ir grūtības attiecībā uz šādu nodokli, nodevu, mm, tieši tā ieskaitīšana Eiropas fondos. Tas ir tāds būtisks iebildums. Tālāk man jāteic, ka es esmu nedaudz atvērtāks attiecībā uz pārstrādes plānu. Pārstrādes plāns var būt ļoti labi, bet Un nu, tie var radīt arī virkni birokrātiska sloga. Tas viss ir relatīvi, bet bieži vien tas ir eh, administrācijas un pārvaldes jautājums, kas varbūt smags. Tātad no, no šiem pieciem punktiem ir viens, kas man nepatīk, par pārējiem esmu gatavs runāt. Bet trīs ir ļoti labi no šiem pieciem. Paldies! Es atsaucu demokrāta vārdā Vittorio Prodi. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu pateikties um, referentam par um, šo dosjē. Taču es nedaudz esmu apjucis um, par to, ka šo priekšlikumu ir radījušas vairākas ieinteresētās puses. Ir um, visnotaļ dīvaini redzēt to, ka NVO, ka, un arī NVO to saka, ka šeit ir tātad pašas interesētās puses eh, radījušas šo priekšlikumu. Kāda tad ir motivācija šai regulējumai? Tas tā ir nepietiekamā eh, bāzās konvencijas eh, ievērošana un arī ne, ne, neapmierinošā situācija kuģu demontēšanas jomām. Es uzskatu, ka šie instrumenti nebūs pietiekami, lai cienītos ar um, tām darba politikas um, problēmām, kas rodušies reģionos, kā mēs redzējām filmā. Varbūt, ka mēs esam nedaudz uh, pārāk ambiciozi. Varbūt, ka mēs varētu būt pragmatiskāki un aizmirst mūsu cēlos principus, eh, kas ir saistīti ar Bāzeles konvenciju. Varbūt, ka mēs varētu būt eh, pragmatiskāki un koncentrēties uz konkrētajiem aspektiem un problēmām, ko rada Eiropas Savienības koģi vai jautājums rodas, eh, vai Eiropas Savienības institūcijām ir iespējas un ir kapacitāte noteikt to, lai katrā valstī tiešām tiktu arī īstenotas, eh, īstenot Eiropas Savienības pieņemtā likumdošana. Manā valstī, piemēram, bija mm, piemērs eh, par to, cik ļoti sarežģīti ir to panākta lai, pieņemtie, lai pieņemtā likumdošana arī tiktu iztenota praksē. Ja mums vajadzētu piemērot um, tādus pašus uh, principus Eiropas Savienības likumdošanai, kas nav bijuši efektīvi jau bāzās gadījumā, tad mēs uh, būtu uh, nonākt ļoti sarežģītā situācijā, kas līdzinātos murgam un um, būtu ļoti grūti būt konsekventiem attiecībā uz um, visiem aspektiem, kas ir saistīti ar šo nozari. Šeit rastos konkurences problēmas un citi jautājumi. Mans bažas ir par to, vai un kādā veidā mēs eh, varētu ņemt vērā izēvielu jautājumu, runājot par kuģiem dzīves cikla beigās, un kā mēs varētu runāt eh, darbin, par darbinieku drošību un veselības aizsardzību. Un visbeidzot arī, protams, vides aspekts. Mans bažas ir par to, kā nodrošināt to, lai Eiropas um, Savienības sevišķi vidusjūras uh, kuģu būvētavas uh, varētu būt konkurētspējīgas, uh, lai nodrošinātu kuģu pārstrādi. Šeit pilnīgi noteikti ir jārunā arī ar um, pašiem kuģi īpašniekiem Ja mēs eh, paturam prātā, ka ķīniešu, atsevišķas eh, ķīniešu kuģu būdāt būvētas atzinušas, ka var tikt galā ar mūsu kuģiem, taču nevar nodrošināt uh, bīstamo materiālu drošu pārstrādi, tad um, mums būtu jāņem vērā šī informācija. Mums vajadzētu vairāk koncentrēties uz uh, mūsu kuģu būvētavu konkurētspējas veicināšanu un būt pragmatiskākiem. Vajadzētu lūgt juridisko dienestu pārbaudīt um, bāzes konvencijas atbilstību Hongkongas um, konvencijai. P problēma varētu rasties tajā, ka rastos juridiskais uh, vakums, ja Eiropas Savienība atteiktos no bāzes konvencijas un um, ratificētu Hongkongas konvenciju. Un ja mēs eh, varētu rasties tāda problēma, ka mēs eh, gadiem ilgi nevarētu konkretizēt eh, šo jautājumu. Hongkongas gadījumā, protams, iniciatīva būtu dalībvalstu loka, rokās, taču dalībvalstīm, dažām dalībvalstīm būtu vairāk nepieciešama Eiropas Savienības kontrola nekā citām ratificējot šo konvenciju. Es uzskatu, ka šāda pieeja tikai pasliktinātu situāciju. Mums būtu jāatrod veids, kā piespiest Eiropas Savienības kuģis eh, atrasties dzīves cikla beigās tieši Eiropas Savienības um, eh, kuģu būvētavās, kur tie tiktu pārstrādāti. Tādējādi mēs arī veicinātu to konkurētspēju un darbinieku, Eiropas Savienības kuģu būvētāvu darbinieku tiesības, kā arī uh, citus pozitīvus aspektus. Paldies! Kristēvis Sudz. Es domāju, ka Karls Šlīters mums ir izdarījis ļoti labu pakāpojumu, proti viņš ir iekļāvis eh, šo jautājumu mūsu darba kārtībā. Es domāju, ka mums visiem vajadzētu vērsties pret sliktu praksi un mēģināt paaugstināt standartus eh, kuģu pārstrādē vai demontāžā. Tas nozīmē, ka mums ir eh, jānodrošina arī stimuls Eiropas kuģu demontāžas un pārstrādes uzņēmiedarbībai. darbībai. Taču, kā jau ir norādīts, visas šīs konvencijas un nolīgumi, kas pašlaik pastāv, ir pilni ar dažādiem trūkumiem, un īstenībā tas nekam daudz nepalīdz. Es vēlētos atbalstīt Kārla izvirzīto ideju. Es, protams, saprotu, ka tiks izteikti daudz iebildumi, izmaksas, pašlaik nav īstais laiks šāda veida pasākumiem un tā tālāk. Taču Kārls cenšas samazināt izmaksas līdz minimumam šīs iemaksas tiek izmantotas kā papildinājums, kas būtu stimuls izvēlēties labu demontāžu, nevis sliktu. Es domāju, ka komiteju un arī parlamentam vajadzētu atbalstīt šīs idejas. Mums vajadzētu tās virzīt uz padomi un teikt, ja jūs nevarat to atbalstīt, bet nu es ceru, ka mēs atradīsim atbalstītājs padomē, uh, Ja jūs nevarat to atbalstīt, tad varbūt jūs varat eh, mums parādīt alternatīvu, kas eh, ļautu izvairīties no trūkumiem, kas pašlaik ir vērojami likumdošanā. Es domāju, ka šādu alternatīvu būs grūti atrast. Skatos arī uz komisiju, ka tā skaidro savu, situā, savu uh, viedokli, bet es gribētu arī dzirdēt, ko komisija domā par Karla idejām. Lielas paldies, Kris, Pēters Vandālens. Vēl, voorzitter. <clears throat> Voorzitter, ik begin uh, eerst mijn dank over te brengen aan de rapporteur. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārtām es vēlētos pateikties eh, referentam. Es domāju, ka šī diskusija, šī ideja apmaiņa ir ļoti laba. Es esmu pār šīm idejām, arī Hans Bloklāns jau izteica līdzīgas domas. Šlīterkungs pat eh, citēja Bloklanda ziņojumu sava ziņojuma sākumā. Viņš saka, ka turpmākas kuģa demontāžas pieļaušana cilvēks, cilvēciski degradējuši un vidēji kaitīgos apstākļos no morāls viedokļa nav no attaisnojama. Patiešām ir taisnība, ka ļoti daudzi kuģi uh, tiek pārstrādāti ārpus SAO valstīm. Tie ir 90% no kuģiem, eh, kas brauc ar Eiropas karogu. Bāzās konvencija ir tikai un vienīgi tāds eh, papīra tīģeris, to nevar piemērot. Hongkongas vienošanās eh, tai vajadzētu stāties spēkā tikai 2020. gadā, un vai tā vispār funkcionēs, to vēl neviens nezina. Priekšsēdētājs uzskata, ka pašreizējā situācija nevar turpināties. Mēs nevaram šeit cīnīties tikai ar papīra tīģeriem un ar tādām konvencijām, kurām nav nekādas ietekmes. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu patiešām padomāt par šādu demontāžas fondu. Priekšsēdētāji, ar šo koncepciju mēs varētu nodrošināt uh, šo izmaksu atmaksāšanu. Tas nozīmē, ka kuģi īpašniekiem vairs uh, nebūtu nekādas intereses savus kuģus demontēt Bangladešā. Tie varbūt izvēlētos Eiropas uh, kuģu būvētavas šādiem mērķiem. Iespējams, to varētu saistīt arī ar ostas nodevām. Tas nozīmē, ka vienkārši tiktu paaugstinātas ostu nodevas, nevajadzētu ieviest nekādas jaunas nodevas, un mēs varētu izvairīties no liekas birokrātijas. Es domāju, ka šo ideju varētu tālāk attīstīt. Manuprāt, būtu pārāk uh, vienkārši, vienkārši atbīdīt, uh, atmest šīs idejas, uh, neizvirzot nekādu alternatīvu. Uzskatu, ka ar Hongkongas un Bāzās konvencijām mēs šo situāciju nepadarīsim labāku. Ir jādomā par uzņēmumiem, kas eh, cilvēku dzīvi un vidi eh, ļoti slikti ietekmē. Bieži vien Eiropas kuģi netiek pieņemti ostās vai kuģa būvētavās, tāpēc, ka rēderejas ir bankrotējušas vai vienkārši nevar veikt vajadzīgos maksājumus. Bieži vien daudzi kuģi vienkārši paliek Eiropas ostās, tās nevar izbraukt no ostām dažādu problēmu dēļ. Ir tādi kuģi, kas Amsterdamas ostā atrodas pat uh, desmit gadus. Mūsdienās šādas lietas notiek arvien biežāk. Uh, Tieši tāpēc mums vajadzētu padomāt, kā mēs varētu mm, panākt, lai arī tādi koļi, kas neiedzam Eiropas karoga, varētu gūt labumu no šāda fonda. Varbūt mēs varētu pacelt ostas nodevas. Ir jāatcerās, ka tādi kuģi, kas nav Eiropas kuģi, arī ir daļā no šīs demontāžas problēmas. Mēs nevaram vienkārši atstāt šos vrakus Eiropas ostās. Arī tie ir jādemontē. Iespējams, ir jāveic investīcijas Eiropas ostās. Mums vajadzētu patiešām uh, nopietni padomāt par šo ideju. Nedrīkst šo ideju vienkārši atmest, sakot, kas tas tāds par fondu, priekš kam mums tāds ir vajadzīgs. Ir skaidrs, ka Bāzās un Hongkongas konvencijas ir papīra tīģeri, kas nespēja cīnīties, un līdz ar to mums vajadzētu domāt par reālām, strādājošām alternatīvām. Noslēgumā es vēlētos norādīt uz problēmu komisijas priekšlikumā un arī ziņojuma e, projektā. Te ir runa par 23. pāntā paturēšanu Šeit ir ļoti detalizēti aprakstīts, kā rīkoties ar šādām lietām. Es domāju, ka e, šī pieeja ir pārāk detalizēta un e, ievies sankcijas būs sarežģīti, tāpēc, ka krimināltiesības dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgas. Jebkurā gadījumā es e, noteikti atbalstīšu šo referentu ideju, jo mums ir jāvēršas pret eh, šādu praksi, kādu mēs tikko varējām vērot eh, filmā. Galu galā šāda dzīve eh, nedrīkst turpināties cilvēkiem šajās ostās. Paldies! Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender. Äh, zuerst möchte ich mich beim... Ilses Kunze. Lielas paldies priekšsēdētāji. Pirmkārtām es vēlētos pateikties referentam par viņa ziņojumu. Komisijas priekšlikums ir patiešām ievērojams. Ja Tas nozīmē, ka Eiropas kūģi var tikt vienkārši izslēgti no atkritumu regulas, un līdz ar to var arī neievērot Bāzeles konvencijas vienošanās. Kuģos ir ļoti daudz bīstamu atkritumu, īpaši asbests. Tie ir liels drauds gan cilvēkiem, gan arī videi. Kūģu demontāža piekrastē rada liels problēmas Dienvidaustrum Āzijā, un ilgtermiņā, kā jau mēs redzējām šajā filmā, eh, tas var radīt problēmas arī visā pasaulē. Karls Šlīters arī to ir ļoti labi paskaidroja. Demontējumu kuģu eksportēšana kopā ar bīstamiem atkritumiem ir jāaizliedz saskaņā ar bāzās konvenciju. Kuģu karoga maiņa, šī iespēja arī būtu jāņem vērā Šajā regulā ļoti skaidrs to ir norādīts. Referenta ieteiktās papildu ostas nodevas, kas varētu tikt izmantotas kuģu demontāžai, manuprāt, ir realizējums priekšlikums. Taču pastāv arī priekšlikums, ka visiem Eiropas kuģiem ir jāuzliek pienākums izņemt papildu apdrošināšanu, kas ļautu uh, kuģu īpašniekiem veikt kuģu demontāžu uh, saprātīgā veidā. Ir jādomā arī par citu valstu kuģiem. Un iespējams uh, šāda apdrošināšana varētu attiecināt arī uz ne Eiropas kuģiem, ja tie izvēlas uh, standartiem atbilstošu demontāžu. Eiropas kuģu būvētavas uh, pēc eh, sava tehniskā aprīkojuma spēja demontēt kuģus uh, drošā veidā, uh, savācot uh, bīstamos atkritumus. Šī tehniskā ekspertīze Eiropā ir ļoti augstā līmenī. Nākotnē ir jābūvē tādi kuģi, kuros būtu maz vai nekādas bīstamās vielas, jo, piemēram, asbests rada lielus draudus gan cilvēkiem, gan videi. Paldies! Lielas paldies! E, nākamā runās Makeivens kundze. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Ir vairāk jautājumi komisijai. Es e, neesmu eksperta gan šajā jomā, kā ēnu referenti, taču klausoties, man radās vairāk jautājumu. Es atceros e, debatas ar Baklanda kungu pirms vairākiem gadiem. Vai jūs vēlaties attiekties no bazās konvencijas. Jūs sakāt, ka tā nedarbojas, ka mēs nesam vēlējuši, varējuši to īstenot. Jūs vēlaties tātad pievērsties jaunai Hongkongas konvencijai. Taču, lasot ziņojumu un klausoties kolēģus, man rodas jautājums par to, kādēļ jūs uzskatāt, ka jaunā konvencija varētu darboties, ja jau vecā nedarbojās. Jo šķiet, ka nekas nemainās priekšlikumā, jo šķiet, ka ir tikai jauna konvencija ir IMO, Startautiskā jūrniecības um, organizācija. Taču kā jūs, uz, kādēļ jūs uzskatāt, ka šī konvencija varētu darboties? Man šķiet, ka nekas uh, praksē nemainīsies. Ja jūs reāli š, ar šo priekšlikumu neko nemaināt, tad ko tieši jūs piedāvājat? Ja jums uh, nepatīk uh, iepriekš minētā fonda ideja, tad ko tad jūs piedāvājat? jūs šeit sēžat tāpat kā pirms vairākiem gadiem, tad kas tad mainīsies? Kā jūs varat nodrošināt to, ka tas tiks īstenots praksē? Kā jūs varētu nostiprināt likumdošanu? Vai arī mēs vienkārši pieņemam to, ka nav iespējams risināt šo problēmu? Linda, tie kolēģi. Lielas paldies, Linda. Tagad uh, nākamais runātājs. Πράγματι πράγματι το θέμα της e, διάλυσης ή ανακύκλωσης των... Paldies. Jautājums par um, demantēšanu un pārstādi tie divi dažādi jautājumi. Kad mēs runājam par Āzijas valstīm, tad te runa ne tikai par uh, kuģu demantēšanu. Te nav nekādu regulu vai kādu vides nosacījumu, kas būtu spēkā. No otras puses, mums ir jāveic uh, materiāla pārstrāde, kas būtu vidē atbildīgā veidā. Uh, veikta. Apsverot Kadlu teikto, nu, jāties, viņš ir ieguldījis un paveic ļoti labu darbu. Un arī konferencē, kas tika organizēta, viņš ir ļoti labi pastrādājis. Taču ir jādomā tātad arī par citām bīstamu atkritumu grupām un veidiem. Ražotājiem vajadzētu pieprasīt, um, domāt par uh, produktiem arī pēc kuģa dzīves cikla beigām. Proti, kuģis, kas tiek uh, uzbūvēts um, kuģniecības kompānijai, būtu jābūt atbildīgai par um, šī produkta integrēšanu dzīves ciklā. Vai nu tā būtu šī kuģniecības kompānija, vai arī tas būtu attiecīgais valsts karoks, um, kas tad nestu atbildību. Uh, un tādējādi mēs nodrošinātu kontroli pār šo dzīves ciklu. Runa šeit nav ne tikai, nav tikai par vidas aspektu, bet runa arī par konkurētspēju, kas tieši attiecas uz uh, drošības uh, un vides um, aspektiem. Jo daudz aktivitāšu varētu notikt uh, Eiropas Savienībā, taču neapšaubāmi tas tiek darīts eh, citās valstīs, kur ir daudz mazāks izmaksas, un attiecīgi gan darba drošības, gan vidas aspekti ir nepieņemamā stāvoklī. Šeit nav runa tikai par Eiropas Savienības um, kuģu būvniecības uh, un kuģu pārstādes uh, ehm, vietu veicināšanu, bet šeit ir runa par tādas likumdošanas izstrādi, kas um, nodrošinātu atbilstīgus nosacījumus uh, šo kuģu pārstādēm. Kārlis minē ļoti labu sākumu punktu. Tas būtu šāds fonds, un tad iniciatīva varētu paplašināt līdz pat globālam līmenim. Protams, ka nepieciešams procedūras, kā to īstenot uz startautiskajā līmenī, jo, ja to neīsteno praksē, tad tiem nav nekādas nozīmes šiem principiem un iniciatīvām. Tad mums būtu jāskatās, um, kā mēs globālā mērokā varētu radīt darba vietas un uh, ilgspējīgu vietējo vietējā mēroga ekonomisko aktivitāti. Tā mēs radītu jaunas uh, ekonomiskās iespējas uh, kuģu būvniecības rūpnīcām. Lielas paldies, Rihards Zēbers. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Karls mums parādīja patiešām iespaidīgu filmu, un es domāju, ka mums visiem tagad ir skaidrs, ka šeit ir runa par milzīgu problēmu. Tagad, kad es paskatos konkrētāk uz šiem priekšlikumiem, tad uzdodu sev jautājumu, vai tiešām mēs to varēsim īstenot. Es domāju, ka tā ir galvenā problēma, kas attiecas gan uz pašreizējo tiesisko ietveru uz Bāzels un Hongkongas konvenciju, gan arī uz šo pašreizējo Karla izvirzīto priekšlikumu. Ja es paskatos uz šo astoto punktu, 44. grozījums, uz šo fondu, ko iesaka Karls, manuprāt, tā ir tāda skaista ideja nereālā pasaulē. Ja mēs paskatāmies uz reālo pasauli, tad es nedomāju, ka komisija ir spējīga kaut ko tādu īstenot. Un uzskatu arī, ka politiski šis jautājums nav īstenojams. Es domāju, ka mums vajadzētu mēģināt uh, saprast, jā, nu skaidrs, ka šī problēma pastāv, un otrkārt mums ir jāmeklē tādi instrumenti, kas ir realizējami. Šeit ir runa par uh, visas pasaules problēmu. Mēs zinām, ar kādām grūtībām mēs uh, saskaramies kopienas līmenī, lai īstenotu vides tiesības. Ja mēs paskatāmies uz vispasaules līmenī, tad šīs grūtības noteikti ir vēl lielākas. Jā, kā jau gribēju teikt, šī ideja ir ļoti jauka, bet diemžēl nav realizējama. Paskatoties uz pašreizējo tiesisko ietveru, ir skaidrs, ka komisija ir jāicina eh, cīnīties ar eh, tirgus ekonomikas instrumentiem. Karl, jūs esat mēģinājis ar šādiem tirgus ekonomikas instrumentiem nodrošināt, lai mūsu kuģu būvētava šeit Eiropā būtu atraktīvākas. Jā, protams, mēs šeit varam eh, domāt par garantijām un par daudz ko citu, bet šeit nav runa tikai par pievilcīgumu. Ir jādomā par to, lai e, šīs kuģa būvētavas arī spētu darboties šeit uz Eiropas zemes. Es domāju, ka mums vajadzētu domāt arī par regulāru kontroli. Bieži vien šīs regulārās kontrolas, diemžēl, nes, nevar veikt līdz pat e, kuģa dzīves cikla beigām. Uh, Jā, iespējams, varētu izmantot bankas garantijas un varētu mēģināt šādā veidā panākt, lai kuģi tiktu demontēti vidēji drošā veidā. Šeit var paskatīties arī uz automašīnu piemēru, kuriem ir jāveic eh, regulāra tehniska apkope. Jā, pat tiešām varbūt šeit varētu nodrošināt eh, tiešu saistību ar kādu sabiedrību, kas kaut kur atrodas. Man būtu vienalga, kur šī iestāde atrodas, ja es saņēmu garantiju no valsts. Es domāju, ka šī sistēma ir tik komplicēta no īstenošanas viedokļa, ka, manuprāt, nav tai īsti jēgas. Kā jau es minēju, politiski tā arī nav realizējama, un es domāju, ka praksē tā nedarbotos. Es gribētu, lai jūs vēlreiz kopā ar komisiju pārbaudītu, uh, kā jau minēja Makeivens kundze, cik tālu šādi vienkārši finanšu līdzekļi varētu palīdzēt mums vērsties pret šo problēmu. Uzskatu, ka mums kā Eiropiešiem ir jāuzņemas vaina par to, ka mēs degradējam vīdi un cilvēku dzīvi citās valstīs. Jā, protams, šī ideja ir ļoti laba, bet tā ir jābūt arī realizējumai. Paldies! Liels paldies eh, Rihardam Zēberam! Eh, kuģu nozare ir vissmagākajā situācijā kopš otrā pasaules kara. Gandrīz katru dienu 3, 4, 3, 4, 5, 6 kuģi uh, uzsāk maksāt nespējas procesu. Uh, Mums ir jādomā par šo uzņēmumu dzīvot spēju. Mums ir jādomā par to, vai nebūtu prātīgi ierīkot uh, fondu. Pasaulē ir milzīga kapacitāte, par daudz kapacitātes. Šī kapacitāte ir jāsamazina. Uh, vienlaicīgi ir jādomā arī par saprātīgu kuģu demontāžu. To varbūt varētu saistīt ar Karla Šlitera ideju, kas ir iekļauta viņa ziņojumā. Varbūt eh, šeit varētu domāt arī par kapacitātes samazināšanu. Došu vārdu uzņēmējdarbības ģenerāldirektorātam, lai tā pārstāvi mums pastāstītu, kā šāda, šādas kapacitātes samazināšana varētu dot labumu visiem šajā nozarē strādājošajiem. Uh, ir jādomā arī par pašreizējo satraukto situāciju uh, dalību valstīs. Mēs nevaram visu padarīt vēl dārgāku. Ja šī situācija tiks vēl vairāk padārdzināta, tad iespējams, ka rēderējas Eiropā vairs nevarēs pastāvēt, tās visas būs jāeksportē uz trešajām valstīm. Mums ir jādomā, kā šīs idejas mēs varētu apkopot un realizēt kopā. Uh, Pirms eh, es došu vārdu eh, direktorātu pārstāvam, vispirms došu vārdu Karlam Hainsam Florencam. Lās paldies. Es uzskatu, ka ir ļoti labi, ka komisija un Karls Šlīters ir ķērušies klāt šī jautājuma risināšanai. Man nedaudz uztrauc tas, ka komisija šeit man sēž aiz muguras Un komisija ir izvirzījusi ļoti labus priešlikumus, bet eh, Kārlis Šlīters, protams, saka, ka būs grūti to visu kontrolēt. Mums ir jāpaskatās arī uz automašīnu situāciju Eiropā. Bieži vien automašīnu pārstāvi Eiropā īsti nezina, ko mēs no viņiem gribām. Šīs definīcijas, kur, kas un kādā veidā tiek pieņemts, ir ļoti būtiskas. Ar katru dienu mēs iegūstam arvien vairāk sabiedro, sabiedroto. Ir jādomā arī par izēvielu daudzumu Eiropā. Kūģi bankrota Eiropā, un tad mēs eh, tos eh, kaut kur citur pasaulē demontējām. Mums vajadzētu lūgt eh, Eiropas industrijā padomāt, kā šādas izēvielas mēs atkal varētu ievest tirgū. Es biju ļoti pārsteigts, eh, ka Karls Šlīters cenšas risināt šos jautājumus pēc eh, tirgus ekonomikas principiem. Iespējams, ka šeit tas varētu nostrādāt. Tirgus ekonomika noteikti ir jāiesaista. Mums vajadzētu veidot spēcīgu ražojošo industriju Eiropā, kurai būtu interese izmantot šādas izēvielas un tad iespējams mums būtu iespēja atrisināt šo problēmu. Lielas paldies! Vispirms tagad došu vārdu Teodorusam Sudukakisam, un pēc tam šis runātājs saraksts tiek slēgts un došu vārdu komisijas pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Vispirms eh, vētos pateikt par, pateikties par ieguldīto darbu un cēlajiem nolūkiem, taču, diemžēl, cēlajie nolūki nevienmēr darbojas. Es esmu daudz eh, dzirdējis runājam par Eiropas kuģiem. Es domāju, ka tas ir jēdziens, kurš mums būtu jāpārskata vēlreiz. Kuģi nepiedara konkrētām valstīm. Tās tie piedara konkrētiem īpašniekiem, un īpašnieki var mainīt karogu divu stundu laikā, un to arī viņi dara. Viņi to var darīt vienu, divas, trīs reizes eh, tik ilgi, lai tiktu vaļā no jebkādiem nosacījumiem, kas uzlikt viņiem kādus pienākumus. Startautiskā jūrniecības organizācija ir organizācija, kas eh, rīkojas ļoti lēni, taču tāpat kā ar Eiropu ir panākti lieli uzlabojumi pēdējo gadu laikā, vai eh, būtu kuģi drošība vai kādi citi regulējumi tā vairs nav tā pati kuģu, kuģniecības nozare kā pirms 20-30 gadiem. Hongkongas konvencija pašlaik vēl nav ratificēta ne no vienas puses, ja to ratificē galvenās valstis, kurām ir šīs kuģu, kuģu demontēšanas iekārtas, ja tās to var tā saukt, tad lietas pamazām uzlabotos. Vai mēs varētu darīt ko vairāk? Man ir lielas šaubas. Mēs šeit runājam par to, ka vajadzētu īstenot um, vides likumdošanu Ķīnā, Indonēzijā, Bangladešā un Pakistānā. Kādēļ mēs to nevarētu īstenot tā, kā mēs to diskutēsim nākamajā punktā Eiropas Savienībā? Mēs to Mums ir uh, komisija, kas uh, neredz to, kas notiek uh, Eiropas valstu pludmalēs. Un kā mēs tiekam galā ar um, atkritumiem Eiropā, bet mēs tagad grasāmies kontrolēt iekārtas otrā pasaules malā. Un mēs tiešām grasāmies to redzēt īstenotu praksē. Nu, man ir šaubas. Es eh, nedomāju, kam es varētu to īstenot, ja mēs eh, tikai un vienīgi ratificējot Hongkongas eh, konvenciju. Un vēl viena lieta. Šie cilvēki strādā par diviem dolāriem dienām. Problēma nav tā, ka viņi strādā ar metālu sagriešanu. Problēma ir tā, ka viņiem tā ir vienīga izvēle, jo viņiem nav iespēja atrast darbu par trim dolāriem dienām. Un, ar, un tā ir patiesā problēma, un to mēs nemainīsim mūsu regulējumu. Lielas paldies! Tagad uh, došu vārdu komisijai, lai komisijas pārstāvs varētu atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Mēs eh, ļoti rūpīgi klausījāmies eh, referenta sacīto, kā arī ēnu referenta sacīto un citus runātājus. Un, protams, sagatavojoties šai sanāksmē, mēs ļoti rūpīgi izpētījām referenta ziņojumu. Komisija šķiet, ka mēs visi esam viensprātis par mērķi, proti padarīt koģu pārstrādi ilgtspējīgu un to darīt globālā mērogā. Komisija arī šķiet, ka mums ir vienoti uzskati par to, kā sasniegt šo mērķi. Proti, mums ir jāpieņem konkrēti noteikumi par koļu pārstrādi, lai aizstātu pašreizējo likumdošanu, kas attiecas uz šo, šiem gadījumiem un kas tā tad nav efektīva. Es vēlētos eh, konkretizēt to, ka mēs atbalstām Bāzeles konvenciju, mēs tai ticam, un šeit mēs nerunājam par to, ka Eiropas Savienības likumdošana, kas eh, skaidro bāzās konvenciju, kas attiecas uz eh, šo kuģu pārsādi, ka mēs vēlētos to atcelt. Nē, tā nav. Mēs vienīgi vēlamies teikt, ka bāzās konvencija un ar to saistītā mūsu regula uh, nav pietiekami efektīva, lai tiktu galā ar pašreizējo problēmu. Jo, kā jau referents teica, ir gandrīz neiespējami identificēt, kad kuģis kļūst par bīstamajiem atkritumiem, kurā brīdī tas notiek. Jo tas notiek atkarībā no īpašnieka lēmuma, un nav iespējams pārbaudīt, kad, tas, kad šis lēmums ticis pieņemts un kurā vietā vai iekšpus vai ārpus Eiropas Savienības uh, ūdeņiem un tas arī ir Eiropas Savienības eh, tiesību mērķis eh, noteikta, kurā brīdī šis eh, būtu jāpiemēro šī likumdošana. Lai nu kā, Bāzēles konvencija joprojām mūsuprāt ir būtiska, un mēs joprojām uzskatām, ka mums ir jāatbalsta mūsu pašreizējā likumdošana un tiesību akti attiecībā uz šo jautājumu. Ir ļoti daudz aspektu, kur tā darbojas, piemēram, bīstamie elektroniski atkritumi Eiropā. Taču, atskatoties uz iepriekšējiem gadiem, Bāzels konvencija un Eiropas eh, Savienības ekvivalence nav bijuši, ir, ir izrādījušies nepiemēroti kuģniecības jomai. Un nekādā veidā nav varējuši ietekmēt standartu uzlabošanu kuģu pārstrādē. Līdz ar to vajadzētu pieprasīt starptautiskajai jūrniecības organizācijai uzsākt pārunas par jaunu tiesību ietvaru kuģu pārstrādēm. Mēs atzīstam to, ka Bāzels konvencija nevar tikt piemērota kuģu pārstrādē, un to ir atzinušas visas Bāzels konvencijas puses, kas arī veicināja Hongkongas eh, konvencijas certifikācijas eh, procesu uzsākšanu. Tātad mums visiem ir kopīgi uzskati, kopīgi uzskata elementi, kas eh, atspoguļus arī referenciņojumā. Tātad uzlikt lielāku atbildību kuģu īpašniekiem, karogu administrēšanai, pāraudzīt uh, kuģu dzīves ciklu, nu, uzskaitīt visus bīstamos materiālus, kas ir kuģī. Protams, ka mums visiem ir vien un tie paši mērķi - nodrošināt to, lai nepieņemamās metodas un prakses, kādas pašlaik tiek īstenotas kuģu pārstrādē, neturpinātos. Mēs esam ņēmuši vērā visus jūsu komentārus, tostarp arī ziņotāju, referenta komentārus un arī attiecībā uz tehniskām detaļām komentāriem par pārstrādes iekārtām un citiem aspektiem. Es arī vēlos teikt, ka kuģu pārstrāde ir ekonomiska aktivitāte. Kuģu būvētavas un pārstrāde rūpnīcas eh, ir daļa no tautsēmniecības. Un galvenais, tātad te rodas eh, arī, protams, vides aspekts, taču būtiskākais ir tas, ka tā ir ekonomiska aktivitāte tautsēmnieciska aktivitāte. Un šeit mēs varam runāt uh, par desmit tūkstošu līdz uh, daudz lielākām, uh, līdz pat 400 tūkstošu tonnām tērauda, kas rodas pārstādājot koģus. Um, viens koģis kurā ir aptuveni 100 tūkstoši tonu tērauda, ir 30, 13 miljonu vērtība. Tad šie tie skaļi, par kuriem mēs varam runāt no tautsamnieciskā viedokļa. Bet, protams, ka pārstrādes um, rūpnīcas, kas tiktu iekļautas Eiropas Savienības sarakstā, tā būtu jāatbilst um, mūsu kritērijiem. Un, jo īpaši attiecīgi, atbilstīgi jāpārstrādā atkritumi kas, eh, un vielas, kas rodas pēc eh, šo materiālu pārstrādes un sevišķi bīstamās vielas. Tātad es atkārtoju, ka mēs neatsakāmies no bāzās konvencijas. Un es vēlētos um, pievērsties galvenajam elementam, ko es esmu atstājis pašām beigām, kas attiecas uz uh, referenta priekšlikumu, un tātad runa ir par fondu, kas balstītos uz nodevu, kas tiktu iekasēta kuģiem iebraucot uh, mūsu ostās. Tā tiešām ir pievilcīga ideja. Mēs, tā jau tika minēta, kad tika runāts par Eiropas stratēģiju par kuģu demontēšanu. To minēja arī Hongkongas konvencijas eh, sarunu partneri. Tā ir iespēja, ko mēs esam izskatījuši un iekļāvuši mūsu ietekmes eh, novērtējumam šim priekšlikumam. Ir tā, ka mēs esam nolikuši malā šo priekšlikumu, jo mēs esam atkā, atklājuši, ka mūsu analīzē un sarunās ar iesaistītiem pusēm esam konstatējuši, ka tas būtu sarežģīti, mums būtu liels administratīvais sloks. Tajā pašā laikā jūsu priekšlikumam ir pozitīva iniciatīva. Nu, mūsu priekšlikumam būtu negatīva iniciatīva. Tātad šis eh, negatīvais eh, raksturs, kas drīzāk būtu saistīts ar sankcijām. Uh, Lai nu kā mēs esam vienojušies par to, ka iniciatīva ir nepieciešama un mums būtu diskutējot jānonāk pie konkrētiem rezultātiem, kāda tad būtu labākā iniciatīva, lai sasniegtu mūsu mērķus. Jebkurā gadījumā visiem kuģiem jātiek demontētiem videi drošos, videi un cilvēkam drošos apstākļos visā pasaulē. Mēs vēlamies sastrādāties ar referentu, ar parlamentu, lai nonāktu pie priekšlikuma, kas būtu efektīvs un būtu jau drīz īstenojams praksē. Lielas paldies! Varbūt jūs varētu atbildēt arī uz eh, manu jautājumu, vai notiek eh, informācijas apmaiņa starp NV un uzņēmējdarbības ģenerāla direktorātu. Galu galā mēs zinām, ka kuģu nozarē ir pārāk liela kapacitāte, kuru vajadzētu samazināt, Šlitera kunga ieteiktā ideja par fondu varbūt eh, varētu nodrošināt eh, šādu kopēju iniciatīvu. Vai notiek eh, informācijas apmaiņa, vai arī šīs idejas tiek attīstītas atsevišķi? Lās paldies, priekšsēdētāji. Es atvai, atvainojos, ka neatbildēju uz jūsu jautājumu savā atbildē. Jā, patiešām ir pārāk liela kapacitāte kuģu uh, nozarē. Uh, Eiropas Savienībā kuģu nozara pašlaik eh, cieši no krīzes, kā jau jūs norādījāt, bet eh, rūpniecība, protams, eh, ievēro vidas standartus. Mēs vēlētos, lai ehm, šajā nozarē visā pasaulē tiktu ievērot Eiropas Savienības standarti. Taču Eiropas rūpniecība specializējas cita veidā kuģu demontēšanā. Uh, Tie specializējas mazāku kuģu demontāžā, kas nevar braukt uh, pa jūru. Tāpat arī tiek demontēti valstu militārie kuģi, tā skaitā kara kuģi. Lieli uh, komerciāli kuģi, diemžēl, uh, nevar tikt demontēti Eiropas Savienībā, arī kapacitāte savu valstīs ir ļoti zema. Būtu vajadzīgi liel, lieli kapitāla ieguldījumi, tāpat arī ir jāiegūst atļaujas, šīs procedūras ir garas. Mēs sadarbojamies ar transporta ģenerāldirektorātu. Transporta ģenerāldirektorāts arī ir šī priekšlikuma autors. Tāpat arī mēs sadarbojamies ar uh, uzņēmējdarbības ģenerāldirektorātu. Uh, Diemžēl šādas, šādu iespēju izveidi Eiropas Savienība aizņemtu desmitiem gadu. Mēs izskatām referenti ieteikto priekšlikumu par Eiropas fondu. Mēs, protams, saprotam, ka mūsu mērķis ir viens un tas pats, tāpēc mēs labprāt izskatām šādu ideju. Ja runa par kapacitātes veidošanu Eiropā, uh, Mēs uzskatām, ka tas būtu pārāk garš risinājums. Mums ir, protams, jāņem vērā arī dažādi apsvērumi, tāpēc es neuzskatu, ka šis, šī problēma būtu pārāk uh, sarežģīta. Varbūt šeit bija malaza nesaprašanās, šeit bija runā par kuģu īpašniekiem. Ir jāatcerās, ka Eh, šīs problēmas attiecas arī uz viņiem. Tagad vārds Karlam Šlīteram. Lielas paldies visiem, kas interesējas par šo jautājumu. Mani katrā ziņā šis jautājums ieinteresēja arvien vairāk, strādājot pie tā. Mani patiešām ieinteresēja arī komisijas teiktais. Varbūt man vajadzēja to paskaidrot jau sākumā. Šī nauda, kas mums ir vajadzīga, ja ir runa par kuģu tonnām, tad te var būt runa par uh, Eh, dažādām lietām. Šis eh, ūdens apjoms, ko aizņem kuģis, var būt daudz lielāks nekā kuģa reālais svars. Tieši tāpēc arī tas varētu būt mazliet mazāk nekā norādīts. Sākumā mēs domājam, ka 1,5 miljonu tonu varētu tikt demontēt Eiropas Savienībā. 2015. gadā būtu um, neliels uzplaukums, iespējams 2 miljonu tonu. Uh, Mums nevajag pilnībā sekt visu tērādu cēnu ar šo fondu. Tie ir tikai starpības starp augstāko piedāvātāju un uh, reālo kuģu demontāžas vietu. Tas nozīmē, ka šeit ir runa par nelielu summu. Tā ir tikai neliela daļa no izmaksām šai industrijai, lai jūs saprastu, par ko šeit ir runa. Tagad pievērsīšos uh, cilvēku uzdotiem jautājumiem. Kristof, man bija tieši tāda pati pieeja kā jums, tad, kad es sāku strādāt pie šī jautājuma. Proti, lai visi maksā un lai visi arī iegūst naudu no fonda. Es domāju, ka tā būs godīgāk. Taču tad saskāros ar problēmu. Daži kuģi iespējams iebrauc Eiropā tikai vienreiz vai divreiz, un viņi šajā fondā iemaksā pārāk maz. Ja viņiem būs tiesības saņemt naudu no šī fonda, tas nozīmē, ka Eiropai vajadzēs maksāt par visas pasaules floti. Nu tad izmaksas pieaugs ievērojami, tās būs apmēram četras reizes augstākas. Uzskatīju, ka tas ir pārāk daudz. Man vajadzēja atteikties no šīs idejas, jo šis priekšlikums būtu pārāk dārgs, un to arī būtu daudz grūtāk īstenot jo uh, īpašumtiesību struktūra ir ļoti sarežģīta. Katram kuģim ir starptautiskās jūrniecības organizācijas reģistrācijas numurs, bet, kā minēja Skila Kakis kungs, uh, šo reģistrācijas numuru var nomainīt uh, pavisam īsā laikā. Tieši tāpēc uh, šī sistēma būtu pārāk sarežģīta. Šī iemesla dēļ mūsu vienīgais pienākums būtu uh, kuģi, kas iedzina Eiropas karoga. Nu, tad mums ir jādomā par to, vai Eiropas kuģiem eh, vienīgajiem būtu jāmaksā. Es domāju, ka vienkāršākais veids ir uzlikt šo nodevu visiem kuģiem, kas ienāk ostā. Tas nebūtu nekas unikāls mūsu pašu dalību valstī Zviedrijā, lai uh, kuģu īpašnieki tīrītu savas tvertnes un ieietu šajās atkritumu pārstrādes vietās, ir ieviesta standarta nodeva visās Zviedrijas ostās. Un neskatoties uz to, vai šī tvērtne tiek tīrīta vai nē, ostas nodeva nemainās. Tas nozīmē, ka šīs nodevas var izmantot un var neizmantot. Un jebkurā gadījumā Eiropas ostā varēs ienākt, izmantojot šo fondu. Mūsu juridiskais dienests arī tika konsultēts Es apspriedos ar dienestu par bāzēs konvencijas piemērošanu, par fonda nodevām un tā tālāk. Mēs ar vēl ar vienu gaidām juridiskā dienesta atzinumu par bāzēs konvenciju un par ietekmes izvērtējumu, kāds būtu šim fondam. Jā, principā, kā jūs minējāt, tas būtu labāk, bet tas ir diezgan nerealizējami un arī politisko cīņu būtu ļoti grūti uzvarēt. Vitorio, ja mēs noteikti pārbaudīsim, uh, juridiskā dienesta viedokli par atbilstību bāzās konvencijai. Ja mēs nevēlamies, lai kuģi tiktu izslēgti, mums ir jāsaglabā saikne ar bāzeli. Šeit nav runa par bāzās konvencijas izgāšanos, te ir runa par to, ka šī saikne ar kuģiem bāzās konvencijā nav īsti skaidra. Arī savā ziņojumā es izmantoju izņēmumus tad, kad šo instrumentu nevar izmantot. Proti šeit ir runa par tādiem acīm redzamiem gadījumiem, kad eh, kuģi ir jādemontē, jo tie vairs nespēja paši pārvietoties, tad te ir skaidra runa par atkritumiem. Bet jebkurā gadījumā mēs vēl padomāsim par saikni ar bāzās konvenciju, lai tā būtu pilnīgi skaidra. Kris Deivis Es īsti nesaprotu, ko esmu atzīmējis at attiecībā uz jūsu teikto. Padome vēl nav pateikusi nē, ja? Esmu runājusi ar vairāku dalībvalstu pārstāvjiem, un lielākā daļa no tām teica, mmm, interesanti ideja, nezinu, kā tas strādātu. Neviens neteica, ka nē, šī ideja mums nepatīk. Visi saprot, ka eh, pastāv problēma, cilvēki neievēro likumus. Uh, Pēters Van Dālens, jā, kā jau jūs minējāt, paies gadi, līdz tiks īstenota Hongkongas konvencija. 2015. gadā būs eh, ļoti liela Eiropas un citu kuģu demontāža, tāpēc, ka mainīsies balasta noteikumi. Šie noteikumi mainīsies 15. gadā, līdz ar to daudzi kuģi tiktu, tiks demontēti. Būtu ļoti labi, ja līdz tam laikam būtu spēkā skaidri noteikumi. Ir skaidrs, ka mēs nevaram gaidīt līdz Hongkongas konvencijas ratifikācijai. Jūs runājāt arī par kuģu vrakiem, par pamestajiem vrakiem. Jā, varbūt mēs varētu attiecināt eh, šīs idejas arī uz šādiem kuģiem, pat ja tie neiedzem Eiropas karoga. 23. pāns. Jā, tas ir pats pretrunīgākais pāns. Jā, tas ir arī pats pretrunīgāk, pretrunīgākais eh, komisijas priekšlikumā. Es varbūt esmu to padarījis vēl spēcīgāku. Jā, komisija minēja, ka tas tiek izmantots kā stimuls, lai uzvarētu politiskajā cīņā. Bet, kā jau tika minēts, ļoti vienkārši ir apiet šos noteikumus ikvienam, kas vēlas to darīt. Pat, ja nebūtu šī 23. pānta, tad šīs sankcijas, kas tiktu ieviestas, tiktu izmantotas ļoti reti. Sabīna Vils vairs nav klāt. Jā, mums ir krīze, bet tas nozīmē, ka kuģi tiek demandēti arvien vairāk. Mans iebildums šeit bija neievies tādu pašu finansētu schēmu. Varbūt Eiropas Savienība varētu uh, palīdzēt. Principā es domāju, ka cilvēki neievēro šo likumu. Un tas, ka mēs liksim viņiem pašiem finansēt, tas noteikti mums nepalīdzēs. Bet, nu, ja ir nepieciešams, es varu piekrist arī šai idejai. Jebkurā gadījumā mums vēl būs iespēja apspriesties. Ričard, Jūs pieminējāt, ka šai ideja ir jābūt realizējamai. Es uzskatu, ka mans priekšlikums tieši tāds arī ir. Nevar veidot schēmu, kas ir balstīta uz negatīviem stimuliem, ja ik viens spēj apiet likumu. Tad mēs nespēsim to īstenot, tieši tāpat kā bāzēs konvencija nav īstenota jau 14 gadus. Es uzskatu, ka mums ir jāievieš šāds fonds, un tas ir realizējums risinājums. Šeit nav runa par lielu birokrātiju. Ostu nodevu struktūra jau pastāv. Mēs vienkārši šeit pieliekam klāt vienu rindiņu, un tad katru mēnesi vai e, ik pēc diviem mēnešiem šī nodeve tiek maksāta atbildīgajām iestādēm. Jā, es domāju, ka to varētu attiecināt uz visiem kuģiem, bet tad to būtu grūti realizēt. Īstenībā šeit nav runa par lielu birokrātiju. Šīs struktūras jau pastāv, tas nozīmē, ka šīs priekšlikums ir saistīts ar nelielu birokrātiju. Tas nozīmē, ka šī nauda, kas tiek iemaksāta fondā, nonāk atpakaļ nozarē. Tas nozīmē, ka tas īstenībā neizmaksā daudz un arī birokrātija nebūtu pārāk liela. Uzskatu, ka bankas garantija, kas īstenībā ir tāds kā negatīvais stimuls, ir vairāk saistīts ar birokrātiju, jo tad šī garantija ir jāsasaista ar kuģi, tad šī bankas garantija ir jāpārnes uz katru nākamo īpašnieku, uzskatu, ka tas būtu sarežģītāk. Vienīgais kontakts ar iestādi manā priekšlikumā ir šī automātiskā nodeva ostas iestādēji, un šī vienreizējā izmaksa no fonda tad, kad kuģis tiek demontēts. Kā jau es minēju, šis demontēšanas plāns var tikt mainīts gadu gaitā, bet eh, kritiskais punkts ir tad, kad šis plāns tiek īstenots. Tas nozīmē, ka tāda arī šī izmaksa tiek veikta. Es uzskatu, ka tas ir daudz eh, vienkāršāk, daudz eh, vieglāk īstenojama ideja un arī izmaksu ziņā daudz lētāka. Teodorus, Ja, protams, mēs nevaram izmainīt eh, šo algu divu dolāru dienā. Pilnīgi skaidrs, ka mēs to nevaram izdarīt, bet mēs varam dot stimulu demontāžas iestādēm tikt iekļautām Eiropas sarakstā, um, piekļūt šiem līdzekļiem. Tas nozīmē, ka mēs ietekmētu šo cilvēku dzīvi pastarpinātā veidā. Tas radītu vairāk naudas investīcijām, Līdz ar to arī tiktu uzlabotas eh, šīs demontāžas vietas. Tas būtu viss, ko vēlējos teikt. Lielas paldies arī par diskusijām. Es, es, es uzskatu, ka mums ir jāizturās pozitīvi. Protams, mēs saskatām šeit problēmas, bet es jau tagad varu pateikt, ka šī neīstenojamā Hongkongas konvencija, kas ir blakus neīstenojamai bāzās konvencijai, uh, Eh, tas mums neko nedos. Vai nu mums būs šis priekšlikums, vai mums nebūs nekā. Lielas paldies Šlitera kungam, līdz ar to eh, mēs esam beiguši debatas par 5. un 6. darba kārtības punktu. Termiņš grozu ies, iesniegšanai ir 17. decembris. Par ziņojumu mēs balsosim 24. janvārī. Mēs atvainojos, diskutēsim 24. janvārī, un eh, balsojums komitejā ir paredzēts 19. februārī. Uh, Savukārt plenāras sēdē eh, mēs eh, balsosim aprīlī. Liels paldies par šīm intensīvajām un interesantajām debatēm. Liels paldies arī par videoklipu, ko varējām noskatīties. Līdz ar to mums arī bija pilnīgi skaidrs, eh, redzējām savām acīm, ar kādu problēmu mēs saskaramies, ar ko saskaras arī visa pasaule. Tagad pievērsīsimies septītajam darba kārtības punktam, kurē runa par lielākiem iegumumiem Eiropas Savienības vīdes pasākumu jomā, uzticības vairošana ar padziļinātām zināšanām un rēģiešanas spēju. Vispirms došu vārdu referentam Orestam Rossi. Paldies eh, priekšsādātājiem. Mēs eh, nu pat jau runājām, skarot kuģu tēmu par to, cik svarīgi ir mm, pievērst uzmanību regulējumam, kas nedrīkst būt pārāk precīzs vai pārāk mulsinošs, jo tas var radīt uzņēmumu aizvēršanu un pārnešanu uz valstīm, kur to darbība ir vieglāka pēdiņās, kur nav jāievēro Eiropas regulējums vides un sociālajā jomā, un tādējādi mēs mm, pādarām lielāku risku attiecībā uz piesārņojumu. Vēl viena lieta attiecībā arī uz iepriekšējo jautājumu, kā ir nepieciešama lielāka sadarbība starp ģenerāldirektorātiem, uzņēmē darbības un vides, un mums ir aktīvāk jāveido dialogs ar Tajānī kungu un uzņēmumu ģenerāldirektorātu. Viņš bija ieradies uh, Varbūt tie, kas nepiedalās diskusijās, nevēlas piedalīties debatēs, varētu iet ārā no zāles. Tā lai referents var mūs iepazīstināt ar savu ziņojumu. Peace. Perché appunto sennò si rischia di rendere ancora più complicata l'osservanza delle norme ambientali, che invece dovrebbe essere il nostro obiettivo, e cioè che tutti gli Būs grūti piemērot vides noteikumus, bet tam būtu jābūt mūsu mērķim vidas noteikumi ir jāievēro vienādi visur. Iepriekšējā reizē mēs pieskārāmies šim jautājumam. Ziņojumam bija jābūt īsam, diemžēl vajadzēja pieturēties pie 6000 vārdu. Un eh, kādi tad ir svarīgākie aspekti? Nodaļu nosaukumu to norāda. Vides regulējuma ietekme, administratīvā vienkāršošana, tas ir problēma, par kuru jau runājām, lai veicinātu labāku tekstu piemērošanu, lielāka pāredzamība vides procedūrām un garantijas vieglākai pilsoņu pieejai attiecībā uz tiesisko aizsardzību. Un uh, komisijas eh, ietekmes novērtējumā ir teiks, ka ir grūtības ar eksposta eh, novērtēšanu, ir subsidiārtāts jautājums, proporcionalitāts jautājums, kas netiek pietiekami ievērot, ir arī tiesiskais drošums. Es uh, varu sniegt 2008. gada uh, datus 23% no Eiropas noteikumu pārkāpumiem attiecas uz vīdi. Bet jāņem vērā arī, ka vairākas sūdzības netiek nemaz izskatītas. 23% tas vēl ir zemākais skaitlis attiecībā uz realitāti. Jārada ris, jāatrod risinājumi un kādi tad tie būtu. Es esmu atvērts kolēģi norādēm, kā labāk piemērot uh, vīdes tiesības Eiropā ir jānosaka prevencijas pasākumi, mm, nodrošinot lielāko institūciju sadarbību, jāstiprina ietekmes politika vidē un kohēzijas politika Eiropas budžetā un arī mm, jāveic lielāks informatīvs darbs, lai dalītos un apmainītos viedokļiem par mm, labas labas prakses piemēriem valstu starpā. Tāpat ir arī mm, jāuzlabo kopienas vides programmu ietekme, ir jāorganizē struktūras administratīva, tā lai varētu veikt informācijas apņem visos eh, līmeņos, ir jāstiprina uh, kontraktu pilotu projekti starp es un dalību valstīm ir jāveic normatīva vienkāršošana, tā lai nodrošinātu pietiekamu tiesisko drošumu. No otras puses komisija nav veikusi izsvērtu ietekmes novērtējumu par administratīvo slogu. Es domāju, ka vajadzētu paplašināt ietekmes novērtējumu arī uz citām jomām, pārējām jomām. Uh, planētā, un arī administratīvie aspekti ir jāievēro vides noteikumi ierobežojot administratīvo slogu, mm, labu praksi jāievieš, jāizvērās no pārlieku liela regulējuma, un es lūdzu tā, lai tik izplatīta ļoti vienkārša tabula, ar eh, noteikumiem, kas būtu jāievēro mašīnu raž, ražotājiem, tas viss ir eh, nedaudz rada apjukumu, un kad rodas tāda situācija, tas eh, rada arī lielākas izmaksas. Nav runa par to, ka regul, regulējums netiek ievērots, bet runa ir par vienkāršu struktūru un mm, to ievērošanu. Un, mm, digitālu risinājumu mm, ieviešana šobrīd netiek gana izmantota un sociāla atbildība, kāda ir uzņēmumiem, arī ir svarīgs jautājums. Arī pieeja vides tiesiskai aizsardzībai arī ir svarīga. Te vajadzētu arī nedaudz vērst institūciju e, uzmanību uz direktīvas priekšlikumu vīdes jomām kas eh, šobrīd ir apstājusies pirmajā lasījumā, ir jādalās eh, zināšanai par, zināšanām par tiesu sistēmām starp dažādām uh, valstīm, tā lai risinātu strīdus gadījumus. Nevajag tikai piemērot represīvas metodas, jācenšas pārliecināt, ka mm, noteikuma ievērošana ir priekšrocība, tas nav sloks, bet arī mm, priekšrocība. Tālāk ir jāņem vērā, ka vides uh, regulējums nevar būt par šķērsli. Investīcija ieguldīšanai vīdes jomā ir jāvērš uzņēmumu uz, uz, uzmanību šajā jomā, izmantojot stimulus uzņēmumiem jāpaliek Eiropā. Nedrīkst pieļaut to, lai viņi vēr savas durvis ciet. Uh, šeit un delokalizētu savus uzņēmumus citur un radītu lielāku piesārņojuma risku. Jāatgādina, ka visi sektori būtu rūpīgi jāizvērtē no vides ietekmes aspekta un arī konkurences aspekta. Pie tā tad arī apstāšos, jo vēlējos vien minēt dažus jautājumus, kurus uzskatu par visbūtiskākajiem. Kur ir tie galvenie punkti? Dialogs visos līmeņos. Mm, tas ir gan mūsu komitejai, gan Eiropas izpildu komitejai ir jāveic arī diskusija ar uzņēmēju darbības pārstāvjiem. Vides investīcijai nedrīkst atkļūt par mm, neliederīgu maksājumu. Tā ir darba uh, metode, kas ir konsekventa, lai uzlabotu visu dzīves. Līdz ar to. Lielas paldies, Karls Hainz Plo, Lorenz, kurš ir ēna referents. Priekšsēdētāja kungs, godāmais referenta kungs, jūs zināt, ka uh, mana attieksme pret šo ziņojumu ir pavisam atšķirīga no jūsu izvēlētās. Jūs teicāt, ka jūs esat norūpējies par uh, to, ka Eiropas industrija tiek eksportēta uz ārvalstīm. Uh, Priekšādātāji, es domāju, ka mums ir jādomā par Eiropas konkurētspēju visās nozarēs. Ja es paskatos uz to, kas notiek manā valstī un kas notiek Itālijā, tad šķiet, ka šeit ir vesela pasaule pa vidu. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz atkritumu stāstu, tad Francijā, Lielbritānijā un Itālijā īsnībā gandrīz nekas nav noticis. Un citas valstis, kā manējā, nu varbūt mazliet pārspīlē tā, kā būtu mana problēma vai kāda cita problēma. Man ir patiešām žēl, ka ģenerāla direktāra nav klāt no komisijas puses. Ja mēs uzdodam jautājumu komisāram, tad viņš saka, ka Mūsu problēma ir tā, ka, diemžēl, valstīs netiek īstenoti tiesību akti. Dažās valstīs tiesību akti tiek īstenoti simtprocentīgā līmenī, citās valstīs tie tikai 20% un nav nemaz jābrauc uz Rumāniju vai Bulgāriju. Tās ir valstis, kas atrodas tieši blakus manai valstī. Jā, es jums piekrītu, kad jūs sakāt, ka mums ir ma vajadzīgs mazāk regulējuma. Es piekrītu arī, ka mums ir jāizmanto dažādi elektroniski palīdzības līdzekļi, bet mums ir jāizteno dažas vienkāršas lietas. Komisija nav nodrošinājusi pie Kēlas, pie Strasbūras, eh, Reinā vajadzīgās pārstrādes eh, ierīces e, upē, lai pārbaudītu, vai tiek ievēroti standarti attiecībā uz vidas aizsardzību. Tā ir milzīga problēma. Es teicu, ka standartiem um, nav jābūt kaut kur e, debesīs, tiem nav jābūt šausmīgi augstiem, bet e, šie standarti ir jāievēro. Un tas arī būtu skaidri jāparāda un jādokumentē. Ir jāpaskatās uz to, kas notiek mūsu valstīs Nu, ja es nepiekrītu šiem ziņojumam tā uh, pašreizējā formā, tad uh, es uh, kopā ar citām lielām politiskajām grupām iespējams varēšu šo jūsu ziņojumu uzlabot. Un arī man ir jāizsaka jums pateicība par to, ka esat devuši mums laiku grozījumu iesniegšanai. Dās paldies Florence kungam. Uh, Tagad uh, eh, Lainenkungam vārds. Jā, šķiet, ka bijušajam šīs komitejas priekšsēdētājam šis jautājums ir ļoti būtisks, jo viņš ir uh, bijis klāt pie vairāku tiesību aktu uh, izveides, un tagad viņš nevar pārdzīvot, ka šie tiesību akti netiek īstenoti vai arī netiek pilnībā īstenoti. Es vēlētos pateikties uh, Rossi kungam par šo ziņojumu vai ziņojumu projektu, bet Šķiet, ka šis temats nav īsti atbilstošs. Ir jādomā par komisijas ieguldījumu e, šajā tematā, un e, šķiet, ka Rossi ziņojums runā vairāk par vides e, politikas trūkumiem Eiropas Savienībā. Šķiet, ka ziņojums ir tāds nestabils, nav vienmērīgs. Vairākās daļās tas runā par pozitīvām lietām, kamēr citās eh, daļās ir ne tikai un vienīgi par trūkumiem. Mēs sekojam līdzi vairākiem tematiem vides komitejā, un bieži vien mēs sazinamies arī ar komisiju. Mums ir jāzina, kāds ir komisijas un arī sabiedrības viedoklis. Uzskatu, ka šeit ir arī priekšrocības, ne tikai trūkumi. Uzskatu, ka vides eh, likumdošana ir ļoti atkarīga no novatoriskuma. Uh, Mēs zinām arī, ka tiesību aktu neīstenošana rada izmaksas. Varētu rasties 400 eh, tūkstoši jaunu darba vietu un 50 miljārdu eiro varētu investēt. Nu, tie ir tādi skaitļi, kurus noteikti varētu pieminēt. Rossi kungs ir eh, ļoti daudz piestrādājis pie subsidiaritātes principa, taču šeit nav runa par īstenošanu. Uh, Subsidiritāte spēlē lomu tikai pirms Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tad, kad šāda tiesība akti jau ir, tad ir jādomā par mūsu tiesisko kopienu, un šīs pieņemtās normas pēc tam ir jāīsteno visās 27 dalību valstīs vienādā veidā. Lokālā un reģionālā līmenī eh, šis jautājums ir ļoti būtisks. Uh, Šie tiesība akti ir jāizteno arī tur, taču tikai ar naudu nepietiks. Esam identificējuši ļoti daudz trūkumu pārvaldībā un administrācijā. Gribētu teikt, ka trūkst arī zināšanu. Nav īsti prasmju, kā īstenot Eiropas Savienības tiesības, kā tās piemērot. Arī praksa ir ļoti atšķirīga. Tie, kas ļoti labi prot eh, piemērot Eiropas Savienības tiesības, dzīvo tādās mazās zemēs. Šķiet, ka šeit mēs kaut kur neredzam vairs eh, mēžu aiz kokiem. Mēs nesaprotam, kā īstenot eh, labus tiesību aktus. Septītajā um, darba programmā, ko rīt komisija publiskos, uh, Mūsu pirmā prioritāte nākamajiem uh, sešiem gadiem ir uh, īstenošana, īstenošana un īstenošana. Šeit ir vajadzīgi daudzi un dažādi instrumenti. Mums ir vajadzīgas arī īstenošanas partnerības. Uzskatu, ka komisijai Eiropas līmenī ir jāsadarbojas ar nacionālo un arī reģionālo līmeni, ir jāveido šādas partnerības, lai varētu sniegt palīdzību. Īstenošanai ir jābūt uh, vienādai visās valstīs, jo akī ir visām valstīm vienāds. Īstenībā es varu pievienoties uh, kolēģim Florencam. Manuprāt, šis ziņojums bija jāraksta mazliet savādāk. Un, nu tad paskatīsimies, uh, kas notiks ar grozījumiem. Es domāju, ka mums vajadzētu skatīties uz šo jautājumu pozitīvi. Jūs saskatāt vairāk trūkumu, es saskatu vairāk priekšrocību. Liels paldies jau Lainenam. Nu, pēc eh, iepriekšējiem priekšsēdētājiem došu vārdu tagad Skila Kakis kungam. Uh, es pirms gribētu teikt, ka referenta secinājumiem man ir visnotaļ liela distance attiecībā uz alternatīvām nostājām. Mūsu vidas politikā viena lieta ir droša. Mēs e, to nepilnvērtīgi īstenojam praksē, un mums nav arī nopietnu mehānismu, kā kontrolēt šo īstenošanu. Tāda ir realitāte. Es uzskatu, ka mums vajadzētu daudz e, spējīgāku un centralizētu mehānismu, kā pāraudzīt īstenošanu praksē un kā nodrošināt to, lai tā tiktu īstenota. Es uzskatu, ka vajadzētu virzīties šajā virzienā. Es arī vēlētos uzsvērt, ka mums nepieciešama lielāka pilsoņa iesaistīšanās, taču atbildīgā veidā, jo ir bijis tāds fenomens, kad um, Pilsoņu iesaistīšanās bija notikusi nevis vides iemeslu dēļ, bet citu iemeslu dēļ. Daudzos gadījumos dažās valstīs cilvēki izmantojuši šos tiesību aktus, lai apturētu investīcijas bez jebkādiem juridiskiem pamatojumiem. Līdz ar to ir jānodrošina tas, lai tad, ja ir taisnība tiem, kas aptur investīcijas. Viņi varētu to darīt, bet ja nē, lai nevarētu to darīt. Jo mums ir nepieciešams vidē draudzīgas investīcijas, un cilvēki izmanto mūsu likumdošanu. Un vēl viena lieta. Pagātnē bijis tā, ka mēs izmantojam mūsu vidas politiku kā rūpniecības eh, politiku. Proti mēs radām eh, līdzekļus tiem tām nozarēm, uh, kas varētu būt konkurētspējīgas. Taču nākotnē tam tā nevajadzētu notikt, jo arī tas nenāk par labu mūsu kopējiem, pam, kopējiem pamatiem. Paldies, Krista Klās! Paldies! Man ir jāatbalsta Karls Hainz Florens, kurš teica, ka visām dalībvalstīm ir vienādi jāizteno tiesību akti. Tieši par to mēs visu laiku runājam. Uh, tieši tāpēc mums arī ir jācīnās par vienādu kontroli un par uh, vienādiem rādītājiem. Vides aizsardzība attiecas uz visām valstīm. Mums ir jāievēro vienādi standarti, vai nu tas attiektos uz pesticīdiem vai uz uh, citiem uh, auga aizsardzības līdzekļiem. Eiropa vienmēr ir bijusi vienota pret pārējo pasauli, un mēs arī cenšamies Eiropas standartu īstenošanu citur pasaulē. Šķiet, ka mēs uh, vienmēr pārspīlējam, ejot vai nu vai pārāk daudz pa labi vai pārāk daudz pa kreisi. Ir jādomā par to, ka tiesību akti tiek radīti ļoti ātri, un cilvēki nespēj tam izsekot līdzi. Tieši tāpēc es gribētu vērsties pie komisijas, lai tā nodrošinātu saskaņu starp uh, sevis uh, izdotajām regulām un direktīvām, tā lai arī nebūtu dubultošanās šo tiesību aktu starpā. Uh, Tas būtu tāds kā aicinājums komisijai. Godāmie kolēģi, dažkārt tas, ko mēs šeit redām, ir ļoti teorētisks un ļoti matemātisks. Līdz ar to uh, uz vietas dalību valstīs ir ļoti grūti nodrošināt izpratnī par šiem tiesību aktiem. Galu galā dalību valstīs ir arī savi nacionālie tiesību akti. Šie tiesību akti arī ir jāpiemēro, un bieži vien aiz šiem aktiem eh, pazūd eh, tas eh, svarīgais, ko esam radījuši šeit ar kopīgiem pūliņiem. Ir jāatcerās arī par šīm daudzajām darba vietām, par šīm darba vietām arī ir jāmaksā. Ir jādomā par to, cik vērtīgs ir šis produkts. Vides aizsardzības vērtības palielināšana mums visiem ir liels izaicinājums. Mums ir jādomā arī par sabiedrības iesaistīšanu. Ja mēs to nedarīsim, tad mēs nevarēsim pieprasīt eh, vienādu tiesību aktu īstenošanu vis visās dalībvalstīs. Uzskatu, ka šis izaicinājums ir jāuzņemas gan mums, gan arī komisijai. Tieši tagad arī došu vārdu komisijas pārstāvim, saka priekšsēdētājs. Uh, Paldies, priekšsēdētā kungs. Komisija ir ļoti pateicīga komitejai par to, ka ir iecelts referents, lai veidotu ziņojumu par šo jautājumu. Vispirms eh, šis eh, paziņojums jau atspoguļo prioritātes, eh, kuras ir noteicis komisārs Patnačņiks par īstenošanas jautājumiem. Un Tur ir vairākas pamatidejas, kā uzlabot īstenošanu praksēm. Kas attiecas uz um, specifiskajām iezīmēm, mēs te varam runāt par sešām pamatdomām, pamatidejām. Pirmā attiecas uz zināšanām, Un um, šis uh, jautājums panīgi noteikti jau ticis minēts um, šorīt. Tiem, kas strādā pie īstenošanas, pilnīgi noteikti būtu jābūt pietiekami labi informētiem par kopējo situāciju. Līdz ar to mēs mēģinām uzlabot um, informācijas plūsmu un labākās prakses uh, veidošanu. Kas nozīmē vairāk um, tiešsaistes informācijas izmantošanu? Uh, kas palīdzētu cilvēkiem noteikt, kā tieši īstenošana praksē tiek veikta, kā arī tīklu veidošana starp ekspertiem, kas attiektos uz dažādu veidu tīkliem. Mēs jau sastrādājamies, piemēram, ar tiesnešu tīkliem, kas palīdz tiesu darbiniekiem visām Eiropas Savienībā apmainīties ar praksi Un tas ir ļoti labs veids, kā veicināt sapratni starp tiesnešiem dažādās um, Eiropas Savienības valstīs. Tāpat arī citu sektoru darbinieku šādā veidā sadarbojas. Mēs plānojam cieši sadarboties arī ar reģionu komiteju dažādos uh, jutīgos, sensitīvos jautājumos. Uh, Un eh, tas arī varētu atbildēt uz vairākam rasīkunga pašām. Un šeit mēs sadarbojamies arī ar pašvaldībām, vietējām atbildīgajām institūcijām. Tāpēc citi rasīkunga, kā arī citu runātāju, minētie aspekti atspoguļojas eh, mūsu darbā. Mēs veicam vairākus pētījumus. Protams, arī Eiropas Savienības tiesa ir nākus klajā ar vairākiem nozīmīgiem spriedumiem šajā jautājumā. 2003. gada priekšlikums, ar kuru nākusi klajā komisija, jau ir progresējis. Un tiesa ir nākusi klajā ar vairākiem lēmumiem, kas palīdzēs risināt strīdus valstu tiesās. citas um, lietas, kas ir saistītas ar uh, sūdzību celšanas uh, mehānismiem, arī ir būtisks jautājums, un arī Rasīkungs par to izteicis bažas, kā tad mēs varam nodrošināt to, ka pilsoņi tiešām var konstruktīvi līdzdarboties un um, risināt, um, risināt uh, strīdus, kas ir radušies ar vietējām institūcijām. Un visbeidzot, mēs esam koncentrējušies uz um, inspekcijām, jeb kontrolēm. Problēma ir tā, ka mums trūkstam um, pietiekami izstrādās, uh, izstrādātas uh, kontrolas prakses. Um. Pastāv uh, teorētiski visnotaļ um, uh, labi izstrādāta prakse, taču uh, realitātē tā nevienmēr darbojas perfekti. Mēs vēlētos progresēt to, lai panākt to, lai labākā prakse arī tiktu īstenota praksē visā Eiropas Savienībā. Tātad priekšstādātāji kungs mēs strādājam ar vairākām iniciatīvām, un mēs ceram, ka tās arī būs iekļautas um, vides eh, aktivitāšu programmām. Paldies, priekšsēdētājkungs. Vai referents vēlas vēl izteikties? Jā, lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Es pateicos kolēģiem un komisijai. Es pilnībā piekrītu jautājumiem, kurus uh, skāra komisijas pārstāvis, informācijas apmaiņa, pieeja tiesām, zināšanas, viss, kas tika minēts, tam var pilnībā piekrist, ko teica kolēģis. Tā es domāju, ka lielākā daļa bija interesanti. Florence kungs teica, ka ir jāoptimizē noteikumi un ir jāveicina vienkāršums Un tā es pilnībā piekrītu, Krista Klausa kundze teica to pašu par noteikumiem, es pilnībā piekrītu visām valstīm ir jāpieņem šie noteikumi un, ja Eiropas Savienība darbotos veiksmīgi, un lai tas tā būtu, visiem noteikumiem jābūt vienādiem. Teodoros mm, teica, uh, Nu, tika, minē, eh, tika runāts par alternatīvu regulējumu. Es domāju, ka komisijas atbilde, atbilda gaidītājam, komisija to teica un arī es pats mm, piekrītu. Un, ja kolēģi var piedāvāt kādu priekšlikumu, mm, Un tad es uzklausīšu, man te vienmēr ir bijis šis strīd ar Džo par vīdes jautājumiem, bet te es varu tikai viņam pateikties, jo viņš teica, ka uh, viņš atzinīgi vērtē manu ziņojumu. Un viņš uh, teica, ka es vairāk runāju par negatīvajiem aspektiem. Uh, Nu, mazāk par pozitīvo, un ir pozitīvie aspekti, es tos novērtēju, bet ja mēs vēlamies uzdrošināties vairāk, virzīties uz priekšu, jācenšas nu, novērst trūkumus un rast risinājumus problēmām. Es piekrītu Džo, pēc tam ir nepieciešams arī īstenot noteikumus, kas tiek izstrādāti. Es piekrītu subsidiaritātes domai par to, ka standarti ir jāievēro dažādās valstīs, un es ļoti priecājos, ka Džolainens daļai vismaz pie man piekrīt. Lielas paldies! Rosīkungs vienmēr ir labāk skatīties uz dzīvi pozitīvi, tad arī viss izskatās vienkāršāk. Un uh, vienkārši viss ir arī grozījuma iesniedzējiem, jo tie var iesniegt grozījumus līdz 13. decembrim. Envī, mēs balsosim iniciatīvas ziņojumā, uh, par iniciatīvas ziņojumu 23. un 24. janvārī, un plenārsēdē skatīsim šo jautājumu februārī vai martā. Līdz ar to šīs darba kārtības punkts var tikt slēgts, un varam pievērsties tagad astotajam darba kārtības punktam, iebildums saskaņā ar reglamentu 88. pāntā otro punktu - pienskāpes izmantošana, lai samazinātu mikrobioloģisko virsmas piesārņojumu uz lielopu liemeņiem. Izklausās ļoti interesanti, noteikti, ka būs arī interesanti, jo šīs darba kārtības punkts mums ir ļoti būtisks, un tagad es uh, gribētu dot vārdu šī iebilduma autoriem. Vispirms runās Linda Makeivana. Paldies, priekšādātāji! Pie mums vērsās eh, patērētāju organizācijas, veterinārā ārsti, kas strādā kautuvēs un dažādi inspektori, kurus uztrauc eh, šī pasākuma ieviešana. Mums to prezentē kā gaļas higienas jautājumu, komisija tā uzskata. Taču eh, kāpēc esam sagatavojuši šo priekšlikumu? Te nav runa par to, ka komisijai vajadzētu mainīt Eiropas gaļas higienas standartus. Uh, Šeit ir runa par tirsniecības strīdu ar Amerikas Savienotajām valstīm. Te ir runa par lielo gaļas importu uz Eiropas Savienību. Kolēģi jau gadiem ilgi cīnās pret mākslīgu hormonu injicēšanu gaļā. Eiropas Savienība ir zaudējusi šajā cīņā, ir panākta vienošanās, šķiet, ka Eiropas Savienība uh, ļautu ievest simtiem tūkstošu tonu lielēpu gaļas Eiropas Savienībā, kas it kā nav uh, apstrādāti ar gaļas hormoniem. Bet uh, lieta ir tāda, ka uh, procesa laikā Amerikas Savienotās valstis apstrādā visu gaļu ar pienskābi. Eiropas pārtikas nekaitīguma asociācija saka, ka aģentūra saka, ka pienskābe ir droša viela, taču Cilvēki, kas strādā pie gaļas higienas jautājumiem, vēsta mums, ka pienskāpes izmantošana procesa laikā, tad, kad gaļa ir uz šīs ražošanas līnijas, ļauj īstenībā aizklāt, nesaskatīt gaļas higienas problēmas. Ja pienskāpe tiktu izmantota procesa beigās, tad tas būtu savādāk. Iedomāsimies, gaļa, eh, tad lops tiek nogalināts, gaļa uzsāk savu ceļu pa ražošanas līniju, un veterinārārsti tad var apskatīt šo gaļu. Eiropas Savienībā šo gaļu uz ražošanas līnijas var mazgāt tikai ar tīru ūdeni. ASV pienskābe tiek izmantota jau uz ražošanas līnijas, līdz ar to šajās ražošanas līnijas tiek eh, slēpta eh, gaļas iespējamā higienas problēma. Sākotnējos priekšlikumos Eiropas komisija nevēlējās piekļ, pieļaut uh, pienskābes izmantošanu ražošanas līnijā. Tā vēlējās izmantot to tikai ražošanas līnijas galā. Vismaz es tā sapratu. Taču ASV šī pienskābe tiek izmantota jau visā ražošanas līnijā. Lai ņemtu vērā šo ASV prasību, Eiropas komisija tagad savā priekšlikumā ir iekļāvusi visu ražošanas līniju. Šis nav pretrunīgs jautājums. Es vēlējos, lai kolēģi to saprot. Padomē nav vairākuma, lai atbalstītu komisijas priekšlikumu. Vairākas dalībvalstis ir balsojušas pret komisijas priekšlikumu, tas notika pēdējā padomas sanāksmē. Esmu nedaudz uh, pazaudējusi savos papīros eh, to dalībvalstu sarakstu, kas balsoja pret. Pašreizējā pozīcija ir šāda. Valdības, kas ir pret. Francija, Austrija, Grieķija, Latvija, Polija balsoja pret komisijas priekšlikumu darba grupā. Ungārija, Beļģija, Luksemburga, Somija atturējās. Tas nozīmē, ka nav vairākumā. Ministriem ir jābalso tuvāko dienu laikā. Cik tā saprotu, tad vairākums padomē netiks panākts, lai apstiprinātu šo priekšlikumu. Ja padomē nav vairākuma, tad komisija pieņems lēmumu. Citiem vārdiem sakot, ministri nebalsos, nepieņems lēmumu. Un, manuprāt, tas ir ļoti labi demokrātijai. Mums šie jautājumi ir jādiskutē sabiedrībā. Mums vajadzētu mm, dot sabiedrībai informāciju par to, kas šeit notiek. Vēl gribēju uzdot komisijai jautājumu. Ja jau šeit ir eh, runa par tik labu ideju gaļas higiēnai, eh, ka pienskābi ir jāizmanto šajā procesā, tad kāpēc komisija to neieteica ātrāk? Kāpēc mēs to jau tagad nedarām Eiropas Savienībā? Kāds labums no tā ir patērētājiem? Jūs nesakāt, ka šī gaļa, kas ir apstrādāta ar pienskābi, būtu jāmarķē. Taču es saprotu, ka tie uzņēmumi, kas izmanto pienskābi, ir uh, spiesti informēt eh, par to, ka viņi izmanto pienskābi. Taču patērētāji to nezinās. Netiek izvirzīta marķēšanas prasība, ja tiek izmantots cits process uz ražošanas līnijas. Es zinu, ka tas ir tirdzniecības pasākums. Cik tās saprotu, tad eh, ASV vēl ar vien neļauj importēt lielopu gaļu no Eiropas Savienības. Vēl ar vien uh, tā notiek kopš uh, sūkļveida encefalopalātijas skandāla. Šķiet, ka vēl ar vienu pastāv aizliegums ASV importēt Eiropas Savienības lielo pagaļu. Jā, šķiet, ka kongress tagad domā par aizliegumu atcelšanu, bet šis likumprojekts vēl ir viena izstrādāts. Uh, Tas nozīmē, ka pašlaik eh, mēs izskatām pasākumu, kas nedod nekādu labumu Eiropas patērētājiem, kamēr patērētāju organizācijas, veterinārā ārsti un citi, kas strādā šajā nozare, uzskata, ka nav iesniegts priekšlikums par to, ka jāmērķē gaļa, kas ir apstrādāta ar pienskābi. Uh, Neskatoties uz to, mums vienkārši jāpiekrīt šim priekšlikumam. Es ceru, ka kolēģi par to padomās, un varbūt komisija arī pārskatīs šo priekšlikumu. Ja jau pienskābe ir jāizmanto, tad varbūt to varētu izmantot tikai procesa beigās, ja vispār tā ir jāizmanto. Manuprāt, mēs šeit eh, cenšamies salabot kaut ko tādu, kas vispār nav jālabo, kur nav nekādu problēmu. Eiropas Savienībā viss ar lielu gaļu ir kārtībā, šeit nav nekādu iemeslu izdarīt izmaiņas. Liels paldies eh, Līnai, tagad Rotas Vērentas kundzei vārds. Liels paldies priekšādātāji. Gribēju tikai papildināt Lindas Makeivenes teikto. Īstenībā mēs šeit nerunājam par um, pārtikas higienu, mēs apspriežam tikai tirdzniecību. Nu, jāpaskatās, kurš šeit vēlas eh, kuru pārliecināt. Es paskatos uz sejām un uzreiz saprotu, par ko šeit ir runa. Sākšu jau no augstākās hierarhijas līmeņa. Mums ir jāsaprot, ko mēs īsti vēlamies panākt. Vai mēs uzskatām, ka jaunā tirzniecības vienošanās ar ASV ir pats svarīgākais, un tāpēc mēs eh, upurēsim kaut ko citu. Es biju pārsteigta, ka komitoloģijas komitejā starp visiem šiem dokumentiem, kas tiek iesniegti un kas iziet no komitejas, tika ieteikts izmantot pienskābi tikai pēc postmortem e, izpētes. Tas ir tas, ko iesaka Linda Makeivena pašās procesa beigās taču šajā priekšlikumā nekas tam līdzīgs neparādās. Es ceru, ka komisija varēs mums atbildēt, kāpēc ir ieviestas šīs izmaiņas. Ja tas notiek pēc postmortem, tad eh, tas eh, kanādiešiem vai amerikāņiem neinteresē. Tie, kas uzskata, ka tas ir neliels un nebūtisks jautājums, sakot, ka ir pieejams eh, šis zinātniskais atzinums no Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādes. Tiem es gribu teikt, ka šis atzinums ir tāds, ko mēs varētu izmantot kā pierādījumu, parādot eh, Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādei, kur šī aģentūra kļūdās. Dažkārt šī iestādes saka, ka mums nav datu, bet mēs uzskatām, ka tā varētu būt. Īstenībā neviens nav mums eh, pastāstījis, ka pienskābe cilvēkiem ir bīstama. Netiek teikts nec, ka tā ir bīstama, nec, ka tā ir toksiska. Mēs vienkārši saprotam, ka pienskābe spēj noslēpt vairākas gaļas higienas problēmas. Problēma ir tāda, ka mēs ar to noslēpsim sliktu higienas praksi kautuvēs, tiek nogalinātas visas baktērijas laikā, kad šī pienskāpe tiek izmantota, bet tiek nogalinātas arī visas labās baktērijas, kas būtu vajadzīgas transportēšanas procesā. Turmākajā procesā arī nevarēs veikt nekādu nejaušo parāgu noņemšanu. Uzskatu, ka ja pienskābe ir kaut kas tāds, kas Eiropas Savienībā ir vajadzīgs, tad attiecīgi tiesību akti jau būtu bijuši sagatavoti. Redzu, ka pie mums ir ieradušies Sanko ģenerāldirektorāta pārstāvji, ļoti zinoši cilvēki, un šie cilvēki mums jau noteikti iepriekš būtu pastāstījuši, uh, ka tas ir par labu, kas nāk par labu patērētāju aizsardzībai. Ja jūs to nesat mums pastāstījuši, tad tas nozīmē, ka jūs tā nemaz neuzskatāt. Šķiet, ka šeit mēs uz upura altāra liekam daudzas lietas tikai, lai panāktu vienošanās noslēgšanu par tirdzniecību ar Amerikas Savienotajām valstīm. Šis lēmums neatiecas uz patērētāju aizsardzību. Es redzu, ka ir klāt arī Dematīkungs. Viņš noteikti mums varēs ļoti labi un vienkārši paskaidrot šīs problēmas, par kurām mēs runājām. Es cīnījos pret hormonu izmantošanu. Es atceros, kā mēs zaudējām šajā lietā, un tas bija ļoti sāpīgi. Mēs nevarējām liekt lielopa gaļas importu Eiropas Savienībā, un daudzām nozarēm nācās par to smagi maksāt. No patērētāja aizsardzības viedokļa tas nav attaisnojami. Ja tas ir attaisnojami no tirzniecības viedokļa, tad es vēlētos, lai cilvēki sauktu lietas īstajos vārdos. Mēs varētu teikt, ka Eh, mēs šeit pasniedzam tādu kā dāvanu Amerikas Savienotājām valstīm un ceram saņemt pretī daudz citas dāvanas. Lielas paldies Dagmārai, tagad Karlam Šliteram vārds. So much. Man nav nekā daudz ko piebilst. Kolēģi jau izteica mūsu iebildumus. Kā jau Dagmāra teica, nav ietverti visi iespējami aspekti. Kā tad attiekties eh, pret eh, mikrobioloģisko mikrofloru, eh, kas tiktu ietekmēta šie gadījumā. Un kā tas viss ir analizēts? Mēs jau nebaidāmies no pienskābes, mēs baidāmies no samazinātiem higienas standartiem un iespējamo ietekmi uz gaisa kvalitāti, kas ietekmētu patērētāju. Taču man nav daudz vairāk nekā ko piebilst. Varu tikai teikt, ka nevaram ikreiz, kad nepiekrītam ASV, visu attaisnot ar to, ka tas ir tiznīcības konflikts, ka vai mums ir jānes šis upuris. Nē, mums ir jāturpina savas iestrādnes un jādara tas, kas ir pareizi. Nu, tad dažreiz mums būs konflikts ar ASV. Taču Mēs šeit neesam tādēļ, lai mūsu ietekmētu ASV. Ja mēs uzskatām, ka ir kaut kas, kas ir pareizi vai nepareizi, tad mums tā arī jārīkojas. Un tad arī mēs uzņemamies sakas. Mēs viņus vienmēr turpināsim saukt par saviem draugiem un uh, eh, sapat, pieņemsim viņu argumentus, taču tas nenozīmē, ka mums eh, viņiem ir jāpakļaujas. Es uh, neuzskatu, ka mums vajadzētu grozīt mūsu pamatdomu, pamat, domu, pamat uh, uh, uztver, kā mēs attiecamies pret uh, pārtikas uh, un veterināriem aspektiem. Un... Paldies Karlāšu Literam. Un tagad ir pieteikušies vairāki kolēģi, kas vēlas izteikties. Nolasīšu sarakstu un pēc tam slēgšu šo sarakstu. Corinne Lepage, Peter Liese, Mayat McGuinness und Chris Davis und Sophie Okoni. Habe ich jemanden? Vai es kādu piemirsu? Bakī, bankī kungs. Līdz ar to šis saraksts tiek slēgts. Es vēlētos aicināt visus kolēģus izteikties pēc iespējas īsāk, tā lai mums būtu iespēja uzklausīt eh, komisijas atbildi. Šķiet, ka Sanko ģenerāla direktorāts ir klāt. Mm, kāds pārsteigums arī tirsniecības ģenerāla direktorāts. Somers kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Jā, mums ir ļoti labi strikti higienas standarti Eiropas Savienībā, taču katru gadu ir apmēram 320 tūkstoši tonu, uh, es atvainojos, gadījumu, kad ir notikusi inficēšanās ar pārtikas produktiem. Es domāju, ka tas uh, runā par labu papildus higienas um, standārtu ieviešanai. Uh, Es uzskatu, ka šeit nav runa tikai un vienīgi par tirdzniecību, kā teica Makēvenas kundze. Jā, protams, šeit ir runa par tirdzniecību, bet ne tikai par tirdzniecību. Kāpēc gan mēs nevarētu pieļaut, ka šī dabiskā skābi, kas ir arī mūsu muskuļos, kas veidojas muskuļu šķiedrās, ka mēs eh, varētu papildus izmantot šo dabisko skābi, lai nodrošinātu, ka gaļa kas ir ļoti viegli inficējami, tīpaši, ja šeit ir runa par malto gaļu, ko ir viegli inficēt ar E. coli baktērijām, arī ar citām baktērijām, ka mēs varētu šo gaļu apstrādāt ar pienskābi. Balsojumā padomē nebija vienošanās, taču ir liels vairākums padomē, kas ir par priekšlikumu. Tās ir 14 eh, dalībvalstis, kas ir par. Uh, un četras valstis, kas ir pret, kas, es atvainojos, kas atturējās. Tas nozīmē, ka tās nav skaidri pateikušas, ka tās ir pret, līdz ar to potenciāli padomē 18 dalību valstis ir par. Iespējams, ka padoma vienkārši nogaida, kas ir sakāms parlamentam, un šādu notikumu pavērsienu var tikai un vienīgi uzteikt. Komisijas priekšlikumā ir kāds nosacījums kur ir runa par paraugu noņemšanu mikrobioloģiskai izņem, izmeklēšanai, lai pārbaudītu, vai higienas priekšraksti kaušanas procesā ir ievēroti. Šie paraugi būtu jānoņem pirms eh, pienskābes apstrādes. Tādējādi mēs nevarētu ar pienskābes izmantošanu noslēpt eh, sliktu higiēnu. Uzskatu, ka šeit ir runa par papildu pasākumu, un te nav runa par kaut kādu noslēpšanu, par kaut kādu pārkāpumu uh, apslēpšanu. Es vēlētos arī uzsvērt, ka ir uh, vajadzīga dokumentācija par apstrādi ar pienskābi. Pārtikas produktu ražotāji, kas ir uh, nolēmuši izmantot eh, pienskābi, būtu spiesti sagatavot dokumentāciju. Un eh, šī dokumentācija būtu jānodot tālāk nākamajos procesos. Protams, tas attiecas arī uz importēto gaļu, un eh, ir skaidrs, ka Priekšrakstiem ir jābūt vienādiem gan uz Eiropas Savienībā ražotajiem produktiem, gan arī uz importētajiem produktiem. Zinu, ka ar Amerikas Savienotajām valstīm mums ir bijuši daudzi tirzniecības strīdi, atceros mūsu diskusijas par klonētajiem dzīvniekiem, tāpat arī par hormonu gaļu. Jebkurā gadījumā es uzskatu, ka šis pasākums var visnotaļ pozitīvi ietekmēt mūsu pārtikas produktu tirgu. Tieši tāpēc es uzskatu, ka es atbalstu šāda priekšlikuma apstiprināšanu. Lepāžas kundze. Paldies, es pilnībā atbalstu Dagmāras un Kārla Šlitera nostāju. Pirmkārt, manuprāt, ir acīm redzami, ka Tas ir tirzniecības spiediens un de, mm, tirzniecības ģenerāla direktorāta klātbūtne to parāda, un tie vēlas mainīt mūsu noteikumus, un Zomers kundze jau minēja klonēšanu, mm, un par šo pirmo punktu jautājums ir skaidrs jautājums, kas jāuzdod ir, kādas ir priekšrocības, ja tādas vispār ir, Eiropas pils, eh, pilsoņiem, patērētājiem ir skaidrs, ka pienskābe uh, nav bīstama, bet neviens jau teica, ka tā tāda būtu nosacījumi kādos, um, kā, kādā tā tiks izmantota. Baktēriju iznīcināšana neļauj arī um, veikt, um, piemēram, paraugu noņemšanu, kas būtu skaidra, tas pātver durvis citu ražotāji praksē, jo pēc pienskābes mēs varētu izmantot citas vielas, kuras mm, neapstrīdētu amerikāņi, un tas apšauba pūliņus eh, šo desmit gadu laikā, kurus veicām, lai, uzmantu, lai uzlabotu eh, apstākļu skautuvēs. Ekonomikas jautājums, protams, ir ļoti svarīgs, bet mums tas ir jāskatās no mūsu ražotāju viedokļa un uh, Mm, attiecībā uz gaļu, kāda mums būtu. Mums ir tāda tendence, ka mēs eh, piekāpjamies higienas un drošības jomā, un tas mums ārkārtīgi daudz maksā gan finanšu, gan cilvēku aspektā. Paturēsim eh, prātā šo apsvērumu. Iza, bitte. Paldies, eh, Pēters Līze. Lūdzu, tikai divas minūtes katram. Es runāšu angliski, jo man ir vairākas piezīmes angliski. Protams, ka pienskāve ir neitrāla viela un saskaņā ar to, ko esmu ieguvis eh, no komisijas, eh, koncentrācija ir visnotaļ zema salīdzinājumā ar to, kas eh, ir pieejama ļoti plaši sabiedrībām. Taču es piekrītu daudziem argumentiem. Mēs esam tautspartijas grupā diskutējuši par to, kāda būs grupas nostāja. Uh, Mūsu iepriekšējais referents par um, pamataktu ir uzdevis jautājumu, kuru tu ir uzdevis komisijai rakstiski. Proti, vai ir pareizi saprast priekšlikums, ka pienskābes izmantošana kautuvēs ir iespējama tikai kaušanas procesa beigās, um, lai pēc tam varētu tātad izvērtēt uh, atbilstību mikrobioloģiskajiem kritērijiem. Es tagad pārēšu uz vācu valodu. Es labprāt zinātu, vai komisija uzskata, ka tā ir pareiza interpretācija. Šķiet, ka tā nemaz nav, jo tas ir iekļauts arī komisijas priekšlikuma pielikumā, citēšu to no vācu valodas. Pirms uh, pienskābes uh, piemērošanas li lielopu liemiņiem uh, ir jāveic parauga noņemšana mikrobioloģiskai izmeklēšanai. Rezolūcijā savukārt ir rakstīts kaut kas cits. Es vēlētos aicināt komisiju vēlreiz skaidri pateikt, ko īsti nozīmē postmortem pārbaude. Cik tālu es saprotu, tad lielopi pirms parauga noņemšanas jebkurā gadījumā ir jau nogalināti. Es īsti nezinu, ko nozīmē šī sekcija, kas šeit ir pieminēta. Man vēl ir atlikušas dažas minūtes. Es gribētu saņemt komisijas eh, atbildi arī par N un P apsvērumiem. Šeit ir runa par um, trūkumiem, kas attiecas uz eh, pienskābes izmantošanu. Šķiet, ka tas varētu būt kaitīgi arī pārtikas produktu higiēnai. Es īsti to nesaprotu, tāpēc es labprāt gribētu dzirdēt ekspertu atbildi. Es gribētu arī saprast, kādā veidā šī uh, apsmidzināšana var kaitēt pārtikas produktiem. Lielas paldies Pēteram Līdzim. Paldies, priekšsēdētā kungs. Es arī vēlētos atbildēt uz tiem jautājumiem, kurus atdeva Pēters pāris lietas. Es esmu nedaudz nobažījusies, ka ir spiediens no lielapgaļas industrijas kas um, ir um, uzlabojusi savu sniegumu mūsu spiedienu dēļ un citu spiedienu dēļ, ir uzlabojusi praksi. Un tagad sanāktu, ka ar attiecīgi regulā noteikto izmantojumu, izmantojot šo pienskāvi, nu, te, šis bažas nav īpaši pamatotas, manuprāt. Otrkārt, mēs šeit atsaucamies uz to, ka tas ir spiediens no ticniecības un ar tā, tādā negatīvā nozīmē, taču tas nav manā skatījumā negatīvi. Līdz ar to nav nekāda ļaunuma, ja mēs diskutējam par abām lietām. Gan par patērētāju aizsardzību, gan par tisniecību, jo arī tisniecība ir vitāli svarīga mūsu iedzīvotājiem. Uh, Līdz to es ņem vērā iepriekšējo runātāju teikto un es, esam e, sapratuši, ka pārtiks un negatīvuma iestāde ir noteikusi to, lai būtu ievērot visi nosacījumi un lai pārtika atbilstu standartiem, taču tajā pašā laikā pastāv arī šis tirniecības aspekts. Tirniecība nes ieguvumus Eiropai, un tas nenozīmē, ka mums automātiski būs jā, būtu jāpazemazina, jāsamazina mūsu standarti. Tajā pašā laikā piekrītu iepriekšējiem runātājiem, ka jārunā par abām lietām vienkopus un jārunā par tām publiski. Šī ir vitāli svarīga diskusija. Ņemot vērā iepriekš teikto, mēs uh, atbalstītu šo procesu un atbalstām rezolūciju. Lielas paldies, Kristēvis. Paldies, priekšsēdētāji. Šķiet, eh, ir panākta vienošanās, ka pienskābe ir eh, dabiska skābe, ka tā it kā ir droša attiecībās cilvēkiem, un ka gaļa, kas ir apsmidzināta ar pienskābi, eh, vairs nav atšķirama no citas gaļas līdz brīdim, kad tā nonāk uz letes. Eiropas pārtikas negaitīguma iestāde saka, ka tā ir droša skābe un tā apkaro patogēnas baktērijas. Tāpat arī šī iestāde saka, ka eh, tā nenodrošina iegūmus eh, cilvēku drošībai, bet ar to var samazināt mikrobioloģisko piesārņojumu. Ja mūs uztrauc eh, pārtikas higiēna un cilvēku drošība, tad mans jautājums komisija ir šāds. Kāpēc gan komisija neizstrādā tiesību aktus, lai uzstātu, ka pienskāba tiek izmantota Eiropas kautuvēs? Sofija Aukunī. Paldies priekšsēdētājiem. Jautājums, kas tiek uzdots, vai komisijas priekšlikums būtiski maina pārtikas higienas pamat principu lielopu gaļā. Kopumā nē, jo pienskābe ļaus iegūt papildu līdzekļus, lai uzlabotu pārtikas higienu lielopu gaļai. Vienīgais, ka mēs esam tādā ekonomiskā situācijā, kurā ir tāda lieta, ka iespējams, ka, lai samazinātu ražošanas izmaksas, ir tendence pielikt mazāk lielākus pūliņus higienas pasākumiem sākumā, jo zināms, ka pēc tam ar pienskābi varēs novērst negatīvos elementus, kādas ir, kāda ir šai gaļā. Mēs domājam, ka mēs ņemam vērā šos aspektus, ekonomikas krīzi, kas mūs skar, konkurence ir būtisks elements, kas var uh, Uh, novest pie tā, ka mēs uh, pavalkam uz leju pamata principus, kas saistām ar pārtikas higienu. Tas ir uh, īstens jautājums, kas būtu jāuzdod, un vai tik tas nav arī teksta mērķis? Gaļas nonākšana Eiropas tirgu, kas ir citādi apstrādāta ASV, varētu no jauna um, pazemināt mūsu tirgus hiģienas principus. Mm, te ir uh, svarīgi jautājumi, kas jāuzdod, un es pilnībā piekrītu Zomeres uh, kundzes teiktajiem, bet es domāju, ka pašreizējā ekonomiskajā konjunktūrā mm, te mēs varētu atvērt Pandoras lādīti un mm, pakļaut uh, riskiem mūsu līdzpilsoņus. Banki. Banki. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, igyekszem elnök úr kérés. Lielas paldies par doto vārdu, priekšsēdētāji. Es teikšu, ka jautājums ir sārežģīts bez šaubām. Ir spiediens uz komisiju un arī uz mums, ja mēs par to runājam. Ir lieta, kuru neskārām not notiek procesi, kas tiek izraisīti no šīm mm, pienskābes baktērijām, un tas atstāja ietekmi uz produktu, vai mēs varam runāt par svaigu produktu, mēs izmantojam pienskābi, lai uzlabotu izmantošanas laiku, neatkarīgi no perioda, brīža, kurā mēs to izmantojam. Kolēģi runā, runā par to, ka ir, eh, tam ir būtiski ies, iet, iespējas uz gaļas kvalitāti. Mums jāskatās, vai mēs atļaujam šādu lietu un ar. Un galvenokārt jāskatās, vai kautuves ir kaut kas slēgts, kur nav infekcijas iespēju, vai tomēr ir šīs kautuves nonāks nepatīkamā konkurences situācijā attiecībā pret eh, tiem, kas izmanto šādu pienskābi. Manā valstī tas radītu būtiskas problēmas. Padomes eh, sanāksme, Ungārijas eh, valdība nolēma atturēties. Un, Un uh, ir jautājumi, uz kuriem mēs gaidām atbildi no komisijas. Es domāju, 20. Tur, 20 turpmāko gadu laikā šie pārtikas drošības jautājumi atgriezīsies priekšplānā, un tie ir ļoti svarīgi jautājumi. Ir ļoti maz iespējams, ka būtu jāspēļ sori atpakaļ. Lielas paldies! Vispirms došu vārdu komisijas Sanko ģenerāldirektorātam. Klāt ir eh, direktors Van Gotema kungs. Yes, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētā kungs. Vispirms es vēlētos iedrošināt visus klātesošos. Šeit runa ir par to, ka mums ir ļoti augsts pārtiks drošības līmenis, un mēs nekad to neapdraudēsim par ļaunu patērētājiem. Mēs nesamazināsim šo līmeni, mēs eh, nekādā gadījumā neatkāpsimies no saviem principiem, un mēs neaizstāsim nekādu higienisku metodi, izmantojot eh, pienskābi. Mēs šeit vienkārši sekojam likumdošanai. Es vēlētos atgādināt, ka pēc Baltās grāmatas par eh, pārtikas drošumu vairākas eh, higienas eh, direktīvas tika apstiprinātas 2004. gadā un stājās spēkā 2006. gadā, un tajās ir definēti noteikti visi procesi, visas procedūras, kas ir jāievēro, lai nodrošinātu tā saucamo farm to fork pieeju. Tātad mums ir augsts drošuma līmenis, aizsardzības līmenis un patērētāju tiesību ievērošana. Un tātad tas viss balstās uz eh, parlamentu un padomes um, piemēroto likumdošanu. Un pirmkārt jau runa ir par atbildību, ko nes eh, pārtikas biznesa operators, kuram jānodrošina, lai šī pārtika būtu droša. Drošība ir jānodrošina visas pārtikas ķēdes garumā, sākot no lauksamnieku un beidzot ar patērētāju. Un runājot par analīzi, kurā definēti galvenie kritiskie punkti, tas ir HACCP. Tātad tur ir uzsvērti galvenie kritiskie aspekti. Likumdošana, kas ir pieņemta 2007. gadā, ietver um, tiesisko pamatu, kas uh, atļauj um, lietot uh, citas vielas papildu ūdenim lielo pliemeņu mazgāšanām. Un, bet šim ir bijušas uh, piecas uh, vielas, uh, kas um, tikušas pieteiktas, uh, un pienskāba ir vienīgā, par kuru mēs runājam tālāk, jo piecas pieteiktās vielas netika atzītas no pārtiks nekaitīguma iestādes. Ja, pienskābe nav nekādu drošumu problēmu, nav nekādi e, negatīvi aspekti, kas būtu saistīti ar efektivitāti. EFSA atzīst, ka ir iespēja mazināt um, e, baktēriju klātesamību, kas ir um, pozitīvi un kā arī pārējie kriteriji ir ievēroti, lai atzītu to, ka pienskābe ir piedāvājama iekļaušanai turpmākā likumdošanā. To lietošanai pārējie iemesli, pārējās vielas, kuras ir pietiekušas vai nu nozares pārstāvji vai valdības, nav pieņemtas. Um, drošuma un citu uh, eh, higienas apsvērumu dēļ. Pienskābe ir dabiska viela, kas ir, ir jūsu muskuļos, kad jūs kustaties. Tas, šī viela ir izmantot arī pārtikā, kā piedeva, un to ir arī apstiprinājusi Eiropas Savienības uh, likumdošana. Pienskābe var tikt izmantota ļoti specifiskos apstākļos, ņemot vērā koncentrāciju, temperatūru un citos, eh, citus apstākļus, ņemot vērā, kas ir iekļauti pielikumā dokumentam. Tātad pieskāpē ir apstiprinājusi pārtiks nekādījumu iestādi, un mēs esam pielikuši klāt vēl vairākus uh, kritērijus, uh, kad to var izmantot. Uh, un šeit runa ir par lielo pliemeņiem. pieckāp nedrīkst izmantot um, puslīmeņiem vai uh, kādiem, um, kādām citām um, daļām, kas tiktu apstādāts pēc tam. Mēs uzskatām, ka pienskābe var tikt izmantota tajā brīdī, kad pārtikas uh, operators uzskata, ka tas būtu nepieciešams, un tātad, uh, kad tiek uzskatīts, ka tas būtu visefektīvāk. Tas nebūtu visur, tas būtu tikai tur, kur tas ir visefektīvākais. Jebkurā kautuvē, kas ir Eiropas Savienība apstiprināta un kur ir apstiprinājusi, apstiprinājušas kontrolas un pāraudzības iestādes, tostarp HACCP, um, principi tiek ievēroti. Tur uh, tātad ir jānosaka, kurā brīdī tad šī pienskāpes izmantošana būtu visefektīvākā. Tas nekādā gadījumā, kā jau teicu pirms tam, neaizstāja visas tās uh, operācijas, uh, kas ir jāveic, lai pāraudzītu un kontrolētu pārtiks drošu, drošumu. Būs uh, gan antemortem inspekcijas, gan postmortem inspekcijas, gan arī cita veida pāraudzība un kontrolas, lai nodrošinātu to, ka lielo pliemeņi atbilst prasībām un ka pārtika atbilst prasībām. Ja ir acīm redzama saindēšanās vai kāda cita veida, mm, vai kāda cita veida problēmas, kas būtu saistīts ar um, šo gaļas drošumu, tad pilnīgi noteikti šī gaļa ir jāizņem no aprites un pienskābi arī nedrīkst izmantot. Kas attiecas uh, uz um, baktēriju klātbūtni? pastāv tās baktērijas, ko sākumā nevar redzēt, pirms tās attīstījušās. Un Eiropas Savienībā ir aptuveni 4000 gadījumu gadā. Un šeit runa tad ir par e-kolī gadījumiem. Atceramies arī e-kolī krīzi pagājušo gadu Vācijā. Tajā gadījumā nu, runa nebija par, gan par gaļu, bet par citiem pārtiks veidiem. Uh, Taču mums ir 4000 gadījumu gadā, kad ir saindēšanās ar E. coli baktēriju. diskusijā tika minēts tas, ka pienskābe nokonāt arī labās baktērijas, taču Nav laba un slikto baktēriju. Ir eh, baktērijas, dažas no tām ir bīstamākas cilvēkiem nekā citas, taču tas, ka mēs izmantojam pienskābi, samazinās vispārējo baktēriju daudzumu lielo lieme, eh, liemeņos, vai tās būtu labās vai sliktās baktērijas. Taču, kā jau es teicu, Pirms tam mēs neko neaizstājam. Mēs vienkārši pielikam klāt papildus drošības slāni patērētājam. Tā ir viela, ko var izmantot pārtikas operators. Un kā jau diskusijā tika minēts, marķēšana vai informēšana ir paredzēta priekšlikumam. Līdz ar to, priekšsēdētā kungs, es uzskatu, ka jūs varat iedrošināt savus eh, deputātus, eh, ka šis priekšlikums ir pamatots un higiēnisks. Paldies! Došu tagad vārdu tirsniecības ģenerāla direktorāta pārstāvim. You, Paldies, priekšsādātāji! Esmu tirzniecības ģenerāla direktors un agrāk arī vadīju e, lauksaimniecības ģenerāla direktorātu, līdz ar to pārzinu šos jautājumus. Es e, nevēlos iedziļināties tehniskajās debatēs. Uzklausījām teikto un saprotam, ka pienskābe ir eh, piedeva, tā nevar aizstāt vai apslēpt sliktu higiēnas praksi. Neskatoties uz mūsu labo higiēnas praksi, vēl ar viens saskaramies ar E. coli vai salmonellas e, baktēriju saindēšanos laik pa laikam, un es uzskatu, ka pienskābes izmantošana vai nu izslēgs vai samazinās šo risku. No tiesniecības perspektīvas es vēlētos teikt, ka ir izslēgts, ka šeit ir runa par uh, Uh, kaut kā iemainīšanu. Šeit nav runa par veselības uh, patērētā aizsardzības apmaiņu pret kaut kādu tirdzniecības labumu gūšanu. Šis jautājums vienkārši ļaus mums likt uz galda mūsu pamatnoteikumus veselības un veterinārijas jomā, kurus mēs varēsim apspriest ar Amerikas Savienotajām valstīm. Ir skaidrs, ka šeit ir skaidrs zinātnisks atzinums, un tas būs tāds kā pārbaudas gadījums Amerikas Savienotajām valstīm. Eiropas Savienībā pieņem regulas, kas atbilst zinātniskiem atzinumiem. Ja šādas regulas netiks pieņemtas, tad, protams, Amerikas Savienotās valstis izturēsies skeptiski attiecībā uz tirzniecības nolīgumu slēgšanu ar mums. Ja mēs paskatāmies uz eh, to, kas ir noticis padomē, tad 18 dalību valstis ir pār eh, šādu priekšlikumu pieņemšanu. 17% no Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir pārstāvēti. Ja šis priekšlikums netiks pieņemts, tad es uzskatu, ka jebkāda politiska vienošanās ir laba, visas kārtas tiek liktas uz galda. Šeit nav runa par kaut kā iemainīšanu. Hormonu vienošanās visticamāk atkritīs. Ir skaidrs, ka tā ir pagaidu vienošanās, tā tiks atcelta, un visticamāk mēs atgriezīsimies pie iepriekšējās situācijas, kur uh, padomē var uzlikt sankcijas, var uzsākt tirdzniecības kāru ar ASV. M nu, mēs jau esam trešajā šīs pagāda vienošanās gadā, šis gads beigsies nākamā gada jūlijā, un tad arī šī vienošanās tiks atcelta. Nākamās sekas, kas varētu būt, mēs varētu uzsākt visaptverošas plašas tirdzniecības sarunas par šiem jautājumiem ir skaidrs, ka par to mums vajadzētu domāt, eh, apspriežot šo jautājumu. Bet es vēlreiz vēlētos atkārtot, ka ir izslēgts, ka mēs liksim uz galda mūsu pamatregulas. Šāda veida regulas netiek apspriestas visaptverošās tirdzniecības sarunās. Mūsu ģēmo regula un hormonu regula netiks liktas uz galda. netiks liktas uz gāda arī citas mums svarīgas regulas. Arī klonēšana nebūs uz galda. Tātad šeit nav runā par šiem jautājumiem. Tam nav nekāda sakara ar uh, vistas gaļas apstrādāšanu ar chloru. Tāpat arī mēs šeit uh, neapdraudam mūsu lauksaimniekus, kas ražo lielo pagaļu. Esmu runājis ar vienu ministri no tiem, kas bija pret šo priekšlikumu. Viņa nerunāja par patērētāju aizsardzību. Viņa runāja tikai un vienīgi par lielo pagadas ražotāju aizsardzību. Taču mēs visi zinām par šīm potenciālajām tirzniecības sarunām ar ASV. Mēs noteikti ņemsim vērā mūsu lielopas gaļas, lielopa gaļas ražotāju intereses. Ir skaidrs, ka Mums uzreiz nebūs uh, brīva pieeja Eiropas, uh, es atvainojos, Amerikas Savienoto valstu lielopgaļas tirgumu, tiks ieviestas uh, noteiktas kvotas. Es vēlētos teikt, ka jebkādi politiski lēmumi tiks pieņemti visām kārtīm atrodoties uz galda, un nekādā gadījumā netiks apdraudēti mūsu patērētāji, mūsu patērētāju veselība. Šeit nevajadzētu jaukt uh, dažādus argumentus. Nevajadzētu šeit iedziļināties eh, premortem vai postmortem inspekcijās. Mums ir jādomā par to, ka pienskābes izmantošana var aizsargāt mūsu patērētājus. Lielas paldies! Līdz ar to um, diskusijas ir beigušās. Mm, Lielas paldies par uh, atbilžu sniegšanu. Šķiet, ka vairāki jautājumi, ko uzdeva Makeivenas eh, kundze un Līzes kungs, netika atbildēti. Es nezinu, vai Sanko ģenerāla direktorātam vēl ir piecas minūtes laika, lai atbildētu uz šiem jautājumiem. Varbūt vajadzētu atkārtot šos jautājumus. Makeivins kundze. Jā, divi jautājumi šķiet līdz kungu uzdotais jautājums būtu jāatbild. Kurā posmā tieši var izmantot pienskābi? Uh, Lūdzu, skaidri norādiet, kāda tad šī pienskāba tiek izmantota. Šķiet, ka priekšlikums tika izmainīts pašās beigās. Tiek teikts, ka šo pienskābi var izmantot visa procesa laikā, ne tikai pašās beigās, pēc tam, kad veterinārārsts ir izpētījis liemeni. Dēvis kungs, ja jūs uzskatāt, ka tā ir tik laba ideja, tad tiešām komisija varbūt varētu atbildēt, kāpēc tas nav obligāti visām kautuvēm. Un, Gotenkungs, varbūt jūs varētu atbildēt uz šiem abiem jautājumiem, ko kolēģi tikko uzdeva. Jā, liels paldies priekšādētāji. Kā jau es minēju agrāk, regulā ieteiktā pienskābes izmantošana neko neaizstāja, tas ir vienkārši papildinājums. Viens no šiem nosacījumiem ir tāds, ka pienskābes šķīdums ir jāizmanto kontrolētos pārbaudāmos apstākļos, eh, kas ir daļa no HCAPP pārvaldības sistēmas. Tas nozīmē, ka kaušanas procesā attiecīgās iestādes var ņemt paraugus. Tām ir pienākums ņemt paraugus. Tas nozīmē, ka šī parauga ņemšana, šis kritiskais punkts netiek izmainīts. Tikai un vienīgi kompetentās iestādes var izmantot eh, pienskābi tad, kad tas ir eh, vajadzīgs. Tad, kad pienskāba tiek izmantota, tad, protams, vislabāk to ir izmantot eh, uzreiz pēc tam, kad ir bijusi iespējama saindēšana vai piesārņojums. Šeit nav runa par acīm redzamu piesārņojumu. Ja šāds piesārņojums tiek atklāts, tad liemenis ir nekavējoties jāizved no kautuves. Nedrīkst izmantot pienskābi. Tad, tad vislabāk izmantot pienskābi ir tad, kad šis piesārņojums nav redzams, nekavējoties pēc iespējamās saindēšanas. Jā, bet. You talked about sampling of carcass. Mēs eh, runājam par kaut ko, kas attiecas uz līmeņiem, taču es saprotu, ka Eiropas Savienības eh, gaļas higienas eh, likumdošana konkretizē to, ka kaut kam ir jābūt, ir jābūt arī gaļas apstrādes beigās. Un tad ir jābūt šai paraugu noņemšanai. Taču, ja gaļu apstrādē ar pienskāpu, tad vairs nevar noņemt šos paraugus. Proti, uh, Sākumā kaut vai ir jāidentificē tie uh, liemeņi, kas netiks uh, apstrādāti ar uh, pienskābi, un tad uh, tos tad mēs neapstrādāsim, un tad tur varēs noņemt šos paraugus. Vai kā, kā tad reāli mēs uh, tiksim galā ar šo ideju praksē? Kā tad uh, kaut vai noteiks, kurus, uh, kuriem liemeņiem noņems paraugus un kuriem nē? Varbūt eh, es, es, es maldos, varbūt eh, kolēģi varētu eh, labot manis teikto, taču tā es to saprotu. Tagad ir jāstrādā bez tulkojuma, tāpēc, ka tulkiem ir tiesības uz pārtraukumu. Turpināsim darbu angļu valodā. So there is an obligation for slaughterhouse to sample 50 carcasses per week. Slaughterhouses are not obliged to use lactic acid. They may choose